Buongiorno. Eh... Labrīt visiem. Gribētu jums atgādināt, ka ir pieejams tulkojums šodien, izvēlēties attiecīgo kabīni un valodu, kas vislabāk atbilst jūsu vēlmēm un vajadzībām un jūsu valodai optimālā kārtā. Sveiciens visiem! Sveiciens Nacionālo parlamentu kolēģiem. Man ir liels prieks sveikt jūs mūsu vidū un atklāt šo starpparlamentāro sanāksmi, kura te veltīta um, tematām cilvēktiesības un Eiropas Savienības un tās dalību valstu ārējās darbības. Sākumā mm, uzskatu ir īpaši svarīgi uzsvērt, ka šis pasākums norit cilvēktiesību nedēļā Eiropas parlamentā, ar ko svinam 70. gada dienu universālajai cilvēktiesību deklarācijai. Es domāju, ka mūsu šodienas sanāksme ļaus mums apmainīties ar pieredzi un labo praksi attiecībā uz cilvēktiesībām un tas viss mums kalpos par iedvesmu tālākajā darbā kā parlamentu deputātiem. Kas ir tie svarīgākie izaicinājumi, ar ko sastopas parlamentu deputāti savā ikdienas darbā, īstenojot Eiropas politiku ar mērķi nodrošināt efektīvākajā veidā cilvēktiesības, kādā veidā Eiropas Savienība var strateģiskāk rīkoties cilvēktiesību jomā tādā vēsturiskā brīdī, kad eh, šie jautājumi, šī joma tiek aizvien biežāk apdraudēta. Kas ir tās iespējas, svarīgākās iespējas, kas mums ir eh, jāizmanto, lai aizstāvētu cilvēktiesības visā pasaulē? Šie ir jautājumi, ko būtu vērts mums eh, uzdot savā darbā, savās pārdomās, un mēs šorīt no rīta savu uzmanību koncentrēsim uz trim svarīgākajiem jautājumiem. Pirmā darba grupa uh, runās par to, kā vislabāk eh, īstenot eh, cilvēktiesības ārējās darbībās. Otrā paneļa diskusija eh, runās par lielākiem izaicinājumiem un iespējām attiecībā uz uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām, biznesu un cilvēktiesības, un trešā joma - ilgspējīga attīstība un cilvēktiesības. Tur piedalīsies Ai Weiwei aktīvists un mākslinieks no Ķīnas. Sākumā daži pavisam īsi novērojumi no manas puses. Kā jūs zināt, tad strateģiskais satvars cilvēktiesību jomā un demokrātija, kā arī 2014. 2019. gada strateģiskais plāns apstiprina Eiropas Savienības uh, saistības īstenot efektīvu, redzamu un konsekventu uh, pr, um, stratēģiju cilvēktiesību jomā noteikt konkrētus termiņus un strādāt pie to īstenošanas, jo īpaši domājot par vietējā līmeņa spēlētāju lomas stiprināšanu un sadarbības nodrošināšanu ar aizsardzības mehānismiem cilvēktiesību jomā reģionālā līmenī un ANO līmenī. Uh, aizstāvēt sieviešu tiesības, nodrošināt uh, kohēziju attiecībā uz ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām un uh, īstenot to uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jomā, nodrošināt visaptarošu pieeju, kas balstītos cilvēktiesību aizstāvību konfliktu un krīzes situācijos. Un pēc tam katrai dalībvalstī ir sava uh, um, politika, kas tiek īstenot cilvēktiesību jomā, šeit uh, īpaši varētu pieminēt dažas otsuma pirmā darba grupa. Tā veltīs īpašu uzmanību uh, cilvēktiesību integrācijai un aizsardzībai gan Eiropas Savienības līmenī, gan arī dalību valstu līmenī. Dalī, Eiropas Savienības dalību valstis visas atzīst universālo cilvēktiesību de deklarāciju un ir apņēmušās to aizstāvēt un īstenot. Ir vērts diskutēt par to, kā nodrošināt, ka šie principi tiek pastāvīgi, konsekventi aizstāvēti un īstenot arī mūsu ārējās darbībās. Kā jūs zināt, tad dzīvojam šobrīd vēsturiskā laikā, kad uh, vēr, vērtības, principi un multilaterālisms bieži vien tiek ap, uh, apšaubīts, apšaubīti un par tiem tiek diskutēts. Un arī mūsu mm, Eiropas Savienībā sabiedrībā šīs diskusijas notiek pietiekami aktīvi. Tomēr gribētu teikt, ka mūsu demokrātijas sistēmas ļauj nodrošināt atvērts debates bez sekām. At, atšķirībā no tā, kā tas notiek daudzās valstīs, kas uh, um, varbūt um, ir ārpus Eiropas Savienības šīs drošās telpa. Kā varam spērt uz priekšu konkrētus soļus, nodrošināt mūsu prioritātes ārējās darbības arī divpusējā un daudzpusējā kontekstā. Es labprāt dzirdētu jūsu pieredzi par šajā jautājumā, kā varam uzlabot mūsu kopīgo darbu arī starptautiskā līmenī un kā rezultātā nodrošināt, ka šī kolektīvā uh, ietekme nodrošina kopumā cilvēktiesību ievērošanu un aizsardzību. Un iepazīstināšu jūs ar runātājiem pirmajā darba grupā. Pie mums ir ieradies Stavros Lambrinīdis kungs, kas ir Eiropas Savienības īpašais pārstāvis cilvēktiesību jomā. Paldies, ka esat pie mums ieradies šodien. Un Petras Austrevīčus kungs, mans kolēģis Eiropas parlamentā, viņš ir bijis Eiropas parlamenta ziņotājs uh, ikgada ziņojumam par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2017. gadā. Pirmiem dodu vārdu Stavros, lūdzu. Thank you, Antonio. Paldies, Antonio! Prieks tevi redzēt, Petras, darbie draugi! Manuprāt, līderības un sasaukšanas spējas cilvēktiesību apakškomiteja parlamentā šodien ir ļoti labi redzams, redzot jūs visus plašā skaitā šeit zālē, kas ieradušies runāt par tik ļoti svarīgu jautājumu. Vienmēr esmu tiešām apbrīnojis jūsu apakškomitejas darbu. Un Ja runājam godīgi, paraugoties arī uz nesenajiem Nobela uh, balvas ieguvējiem, Magī Murad un pirms tam Malala, man nešķiet, ka tā ir sakritība, ka Eiropas parlamenta Saharova balva tikusi piešķirta uh, visiem šiem cilvēkiem pirms viņa pēc tam secīgi saņēma Nobela uh, prēmiju. Eiropas parlaments ir vadošais spēks, um, izmantojot uh, savu darbu, steidzamības rezolūcijas, un arī pateicoties šīs uh, komitejas darbam, jūs esat uh, līderis pasaulē cilvēktiesība aizsardzības jomā. Tiešām dzīvojam uh, dienās, kā jūs pareizi arī minējāt savā ievadā, kad um, no vienas puses it kā svinam sasniegums cilvēktiesību jomā, tajā pašā laikā dažās valstīs cilvēktiesības tiek aizvien lielākā mērā apšaubīts. Valstīs, kuras ir pēc idejas ideoloģiski pret cilvēktiesībām. Un šī ēra, šie laiki iezīmējas ar to pretstatā nesenai pagātnē, ka šīs valstis, kas uh, nav sajūsmā par uh, cilvēktiesībām, nav tā, ka vienkārši saka, lieciet mūs mierā, mēs to darīsim, mēs darīsim, ko mēs vēlamies. Viņi mēģina uh, eksportēt savu slikto praksi uz citām valstīm vai nu um, kaimiņu valstīm mēdījiem, valstīm, kurās šīs valsts īst, uh, investē uh, finansējumu, vai arī um, apvienotās nācijas vai citas starptautiskas institūcijas. Tādēļ kopumā, Antonija, gribētu teikt, ka mūsu ārējā politika, tas, ko mēs uh, darām, ir divas lietas mēģinam īstenot vienlaicīgi. No vienas puses labāk aizsargājamies, nesot pārāk defensīvi, un labāk ejam uzbrukumā, gluži neuzbrukot nevienam personīgi. Par aizsardzību runājot, šeit es domāju visas tās situācijas, kad mēs vēršamies pret negatīvu praksi cilvēktiesību jomā, ko īsno dažas valsts, vēršamies pret cilvēktiesību pārkāpumiem, bieži vien uh, izmantojam kluso diplomātiju un tādu publisku, spēcīgu diplomātiju konsekventā veidā, roku rokā, lai nodrošinātu, ka cilvēktiesības tiek ievērotas un mēģinām uh, mainīt uh, šo situāciju. Un um, ejot ofensīvā, tomēr neuzbrukot Ar to es gribu teikt, ka mēs strateģiskā veidā mēģinam eksportēt mūsu labo cilvēktiesību praksi uz citām valstīm. Nevis vienkārši cīnāmies ar tiem, kas mēģina apšaubīt un apdraudēt šo tendenci, bet mēs rādām savu labo piemēru. Un nu pavisam īsi. Ko es ar to domāju praksē? Pirmkārt, mēs uh, veicinām cilvēktiesību koalīcijas visā pasaulē, un to darām uh, gan ar daudzpusējām un reģionālām cilvēktiesības aizsargājušām organizācijām, OECD, Eiropas padome, Āfrikas Savienība, Ameriku pārstāvji, apvienotās nācijas un strādājam arī ar at, konkrētām valstīm. Par daudzpusējām organizācijām runājot, tur mēs īpašu uzsvaru liekam ne nejauši. Uh, Cilvēktiesību aizsardzības um, apdraudējums ir ilgs nu jau gadu desmitiem no dažu valstu puses, jo tur uh, nu, arī iedvesmu smēlās uh, vispārējā cilvēktiesību deklarācija un arī reģionālās uh, cilvēktiesību organizācijas un uh, iestādes, kā piemēram um, cilvēktiesību tiesā Eiropas padomas kontekstā. Tādēļ visi, kam nepatīk cilvēktiesības, viņi primāri vēlas apdraudēt šīs organizācijas, kas viņus varētu kontrolēt tās organizācijas, kuras ir vislielākajā mērā apņēmušās ievērot cilvēktiesību aizsardzību. Kas attiec uz reģionālām organizācijām, tad tur situācija līdzīga, bet nedaudz atšķirīga. Tur ir Āfrikas Savienība, kurā ir ļoti attīstīta cilvēktiesību arhitektūra, raugoties gan uz tekstu, gan uz tiesu, gan tā tālāk. Amerikā tas ir vēl jo attīstītāk, viņiem ir liela pieredze, uh, um, ASEAN un Āzija, tur tā ir jaunāka organizācija, bet, ja raugāmies uz šo organizāciju biedriem, tad redzēsim, ka nav tā, ka visos gadījumos pilnīgi visas valsts uh, visu būtu paveikuši cilvēktiesību jomā. Dažās organizācijās ir arī valsts, kuras ir ļoti tālu no cilvēktiesību pilnīgas ievērošanas. Citas savukārt šajās organizācijās um, jau daudz ko panākušas. Un šādās organizācijās mēs, kā Eiropas Savienība, parasti tiekamies, noturam dialogu un eksportējam, cik lielā mērā viņi vēlas dzirdēt mūsu zināšanu, sākot ar vardarbību pret sievietēm līdz pat ekonomiskajām, sociālām, kultūras tiesībām, visas jomas, kas viņus varētu interesēt. Ar cerību dot viņiem iespējas pašiem ņemt lietas savās rokās un veicināt un aizsargāt cilvēktiesības efektīvākā kārtā. Tā ir daļa no mūsu stratēģijas, veidojot koalīcijas. Un iemesls, kādēļ, draugi, tas ir svarīgi, ir tādēļ, ka cilvēktiesības netiks īstenotas kādā valstī vai reģionā tādēļ, ka Eiropas Savienība tur aizbrauks un teiks, jums tas ir jādara. Un, ja mums ir šīs sviras un iespējas kaut ko ietekmēt, zināmos gadījumos varam ietekmēt kaut ko ekonomiskā kontekstā, citreiz ne, mēs negribam izmantot militāru spēku, lai uzspiestu kaut kā ievērošanu. Reizēm sankcijas izmantojam, bet ne pārāk ekstensīvi Tā, paturot to prātā, pārliecināties, ka šīs starptautiskās un reģionālās organizācijas, kas var ievērot tiesības, tas, mēs tām ļaujam to darīt. Bet darām vēl ko citu, veidojot strateģiskās koalīcijas. Mēs lielākā mērā tagad koncentrējamies tām valstīm pasaulē, un ja mēs runājam par valstīm, nevis reģioniem un daudzpusējām lietām. Tām valstīm, kas ir šajā pelēkajā cilvēktiesību zonā, un gribu, lai jūs to īpaši paturat prātā. Šodien iespējams var ātri un viegli identificēt valstis, kas uh, slikti uzvedas cilvēktiesību jomā, kas iestājas pret cilvēktiesībām. Un visai viegli var arī identificēt tās valsts, kuras ir iestājas par cilvēktiesību ievērošanu. Nu, neviens jau nav nevainojams, bet, ja paraugāmies Eiropas Savienību kopumā, nu, tad visticamāk varētu teikt, ka tas ir tas reģions valsts pasaulē, kur fundamentāli cilvēktiesības ir mūsu darba centrā sliktos un labos it kā var identificēt. Bet šajā procesā, un gadiem ilgi mēs tā esam darījuši, mēs ignorējam šīs valsts, kas ir vidū. Tās valsts, kurās nav it kā konkrēti iestāšanās pret cilvēktiesībām, bet tās ir pārējais demokrātijas, un tādēļ nā, tām nav varbūt cilvēktiesību demokrātijas uh, tradīciju. Um, it kā brīva pilsoniskā sabiedrība, bet reizēm valdība vēl aizvien tomēr tiecas uh, uh, iebilst un reizēm pat uh, vardarbīgi iestāties pret ļoti kritiskām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kad ir vēlme, lai kaut kas labs notiek, bet uh, iestāžu nav, lai to īstenot, nu, piemēram, tiesu sistēma neatkarīgi vai tam līdzīgi. Šīs valsts palākajā zonā mēs uh, pie tām vēršamies ar um, iniciatīvu, kas ir labo cilvēktiesību stāstu iniciatīva. To mēs uzsākām šogad septembrī Unga Ņujorkā. Uh, Un tur ģenerāls sekretārs ar uh, Mišelu Baršelē, kas ir uh, ANO uh, cilvēktiesību komisārs ar Federiku Mogherini un 13 uh, ārlietu ministriem no visas pasaules, kas piedalījās šajā pasau uh, pasākumā - Āfrika, Dienvidā, Amerika, ASV, Okeānija, Austrumu kaimiņu valsts, Dienvidu kaimiņu valsts. Šajā uh, smagajā cīņā ar sliktajiem, kas mēģina iestāties pret vai iebiedēt kādus, kas varbūt tā defensīvi uh, nevar vēl izšķirties, vai cilvēktiesības labas vai slikts, mēs mēģinām nodrošināt, ka vesela virkne valstu pasaulē ar savu labo praksi un piemēru parāda, ka ir ļoti daudz valdību, kas neuzskata cilvēktiesības uh, kā draudu drošībai. Nē, Tā ir daļa no ilgspējīgas drošības valstīs un daļa no cīņas ar terorismu. Viņi nedomā, ka cilvēktiesības ir šķērslis ekonomiskajai attīstībai. Tā vietā cilvēktiesības ir neatņemama ekonomiskās izaugsmes sastāvdaļa, un pilsoniskā sabiedrība ir būtisks spēlētājs, kas sadarbojas ar valdībām abās šajās jomās. Visas šīs valstis uh, sūtīja šādu signālu, mēs veidojam šo koalīciju un turpināsim to darīt arī turpmāko gadu laikā. Dargie draugi, otra lieta, ko darām, ir veidojam pilsonisko sabiedrību. Pilsoniskā sabiedrība pati par sevi ir tas primārais cilvēktiesību aizstāvis un turētājs visā pasaulē. Ja viņiem izdodas iestāties un aizstāvēt cilvēktiesību jautājumus, tad vietējā līmenī notiek cilvēktiesību īstenošana, un tas ir tas, kas nepatīk šiem sliktajiem, kam uh, nepatīk cilvēktiesības kopumā. Mēs Eiropas Savienība esam lielākā pilsoniskā sabiedrības atbalstītāja visā pasaulē. Ne tikai finansiāli, mums ir arī atsevišķs fonds, kas veltīts šo darbību finansējumu, bet arī politiskā kārtā. Nav nevienas vizītes, kurā dotos es vai Federika Mogherini vai kāds cits no Eiropas Savienības sistēmas, nevienā valstī, kurā mēs arī nerunātu un netiktos ar pilsonisko sabiedrību, tieši tāpat kā valdību. Mēs savos cilvēktiesību dialogos, un bieži vien mums tas pēdējo gadu laikā ir izdevies, satuvināt, eh, ļaut tikties um, Eiropas pilsoniskajai sabiedrībai, šo valsts pilsoniskajai sabiedrībai un valdībām. Daudz valdības pret to iestājās. Viņa negribēja, lai pilsoniskā sabiedrība būtu redzēts kā uh, līdztiesīgs um, partneris cilvēktiesību jomā, bet viņi to pieņem, jo mēs sakām, ka mūsu prātā ir jādara. Mēs aizstāvam cilvēktiesību aizstāvis visā pasaulē, jo īpaši uh, tad, kad viņiem, viņus apdrauda uh, un uh, mēs konkrēti sekojam šiem gadījumiem, veidojam aizsardzības mehānismus valstīs un darām daudz citas lietas. Nu, visticamāk pārsniedz jau man atvēlēto laiku, tādēļ teikšu tikai sekojošo. Mēs koncentrējamies ekonomikas un sociālām tiesībām tieši tikpat, cik pilsoniskajām un politiskajām tiesībām. Viena no lietām, ko cilvēki nezina, un tā ir daļa no mūsu stratēģijas, ir tas, ka lielais vairums ANO rezolūciju un saistībā ar ekonomikas, pilsoniskajām un kultūras tiesībām, tās ir rezolūcijas, kas ir izstrādātas un ko iesniegušas Eiropas Savienības dalībvalsts. Bieži vien tiek dzirdēta kritika, jūs runāju tikai par pilsoniskajām um, politiskajām tiesībām, jūs par ekonomiku, kultūru nerunājat nemaz, bet nē, tā nav taisnība. Tad, kad mēs uh, strādājam ar uh, cilvēktiesībām, saprotam, ka mūsu redzamība ir vislabāk uh, veicināt tad, kad mēs strādājam šādā universālā kārtā. Un ir noteikts um, ļoti skaidri deklarācijā, ka viss šīs tiesības ir savstarpēji saistītas. Viens no lielākajiem Eiropas Savienības veiksmes stāstiem ir uh, ANO 2030 darba kārtība un ilgspējīgi attīstības mērķi. Tur mēs nodrošinājām, ka visā tekstā tiek minēts cilvēktiesības, un tagad mums ir jauns, spēcīgs dokuments, ko pieņēmušas visas pasaules valsts, kurā mēs runājam par attīstību arī cilvēktiesību kontekstā. Tie lieli jautājumi, tie nav sīkumi, tie nav birokrātiski aspekti. Laikos, kad valsts mēģina ierobežot cilvēktiesības, mums tomēr daudzos gadījumos ir izdevies tās paplašināt. Tur mēs ejam uh, ofensīvā, tajā pašā laikā nemēģinot kādas robežas pārkāpt. Nobeigumā gribu tikai teikt, ka tad, kad apmeklēju pasaules valstis, tieši tāpat kā jūs no Eiropas parlamenta delegācijām, bieži vien dzirdu, ka tad, kad neviens cits arguments vairs nedarbojas, izskan arguments, kurš tad jūs esat, lai runātu Lambrinīdis kungs Eiropas Savienības vārdā. Viņi to, šo jautājumu uzdod domājot par migrāciju, radikalizāciju, ksenofobiju, ekstrēmismu Eiropā. Šis jautājums tiek uzdots nevis ar mērķi apsēdīsimies un runāsim par mūsu kopīgām problēmām un mēģināsim tās visas atrisināt. Nē, Tas tiek uzdots ar mērķi turieties pa gabalu un mūs nekritizēt, tad mēs nekritizēsim arī jūs. Bet tā realitāte ir tāda, ka es šo jautājumu apgriežu otrādi. Es aicinu arī jūs to darīt. Jā, Eiropas Savienībā ir izaicinājumi, bet es jūs aicinu būt piesardzīgiem pret uh, šādu nepatiesu um, rēķinu veikšanu, nevajadzētu koncentrēties uz mūsu vājajām vietām, teikt, jā, skatieties mūsu virzienā, ir problēmas, bet jā, mēs runājam, jo nav jau neviens nevainojams. Bet tas jau nenozīmē, ka tādēļ visiem ir mm, identiski lielas problēmas cilvēktiesību jomā. Un tas lakmusa teksts, uh, tests um, cilvēktiesību jomā, ja tā nav nevainojamība, perfekcija, tad es parasti saku, uh, tas tests, un tas jautājums ir, vai jūs gribat šīs problēmas risināt, vai vienkārši mēģināt tās paslaucīt zem paklāja. Tā ir tā atšķirība, vai jums ir spēcīgas neatkarīgas iestādes, kas uh, um, liek jums turpināt cīņu, kas uh, neļauj uh, cilvēks apcietināt un tad tos aizmirst, jo nav neviena, kas jūs saukt pie atbildības. Vai jums ir neatkarīgas tiesas, vai jums ir neatkarīgs parlaments, vai jums ir neatkarīga prese, vai ir neatkarīgas nacionālās cilvēktiesību iestādes, un vai ir brīva un neatkarīga pilsoniskā sabiedrība, kas var jūs gan atbalstīt, gan kritizēt. Viņi var jūs kritizēt cilvēktiesību jomā, jūs varbūt iebilstat, bet jūs ļaujiet viņiem pastāvēt, jo bieži vien viņi jums liek mēģināt kļūt labākiem. Un tas ir tas lielākais jautājums, ko mēs darām, veidojot institūcijas. Mēs kā Eiropas Savienība rādīsim ar pirkstu un kaunināsim tos, kas pārkāp cilvēktiesības, bet sadosimies rokās arī ar visiem, kas gribēs ar mums sadarboties, lai šīs institūcijas veidotu. Tie ir tie, kas. Un tā ir tā atšķirība starp tiem, kuriem vajadzētu runāt kādā jautājumā un kuriem nevajadzētu runāt. Uzņemieties atbildību Pārliecinieties, ka citi dara to pašu, strādāsim kopā, lai mēs un pasaule būtu labāka cilvēktiesību jomā. Runāsim, aizmirsīs, neaizmirsīsim to, ka tās ir noteikts likumā normas, bet tas ir arī vērtības. Pēdējo gadu laikā esam pārmērīgi bieži runājuši par to, ka tas ir likums. Jūs, uh, mēs piesaucam uh, atbildība, sakot, jūs to parakstījāt, tagad ir jāīsteno. Mēs izklausāmies pēc advokātiem. No vienas puses tā jābūt, jo tie ir um, starp, starptautiski līkumi, bet tajā pašā laikā cilvēktiesības jau neizgudroja juristi. Tās, ir, tās radās no lielākajiem pārkāpumiem, no lielākā nozieguma nesenā pagātnē, otrā pasaules kara. Tās atspoguļo vērtības Cieņpilna cilvēka pastāvēšana jebkurā kultūrā un reģi, reliģijā ir pats pamats. Āfrikā varbūt to sauc par ubuntu, nevis, mm, nevis šādos vārdos, bet pēc būtības tas nekur nepazūd. Tādēļ katreiz, kad mēs iestājāmies par kādas cilvēku, kādas personas tiesībām, uh, ko pārkāpis kāds, kam šī minoritāte nepatīk. Nav tā, ka mēs vienkārši aizstāvam šo cilvēku tiesības. Tā būtu jādara. Bet mēs aizstāvām jebkuras sabiedrības tiesības augt, balstoties uz cieņas, uz iekļaujoša, uh, iekļaujošas pieejas un uz balstoties uz mīlestības nobeigumā arī Mandela teica. Ja varat iemācīties, kā nīst, jo neviens jau nav piedzimis nīstot. Ja varat iemācīties nīst, varat iemācīties arī mīlēt. Mums sev un citiem ir atkārtoti jāmāca mīlēt. Šajā sadalītajā pasaulē, sašķeltajā, un es domāju, ka solis pa solim mēs to arī darām. Paldies! Thank you, Stavros. Stavros. Uh... Lielas paldies, uh, Stavros. Tagad vārds Petras, lūdzu. Thank you, Antonio. Paldies, Antonio. Paldies, Stavros, par uh, jūsu iedvesmojošo runu, par pieredzi, uh, ar kuru tu esi ar mums dalījies, tu to gūsti dien dienā. Godātie Nacionālā parlamentu deputāti, dāmas un kungi, uh, Liels paldies, ka esat pie mums atbraukuši, lai kopīgi svinētu cilvēku tiesību nedēļu. Šī ir ievērojama diena. Pēdējā laikā esam piedzīvojuši nu, triecienus cilvēktiesībām, demokrātijai gan Eiropā, gan arī atklāt runājot Eiropā. Tādēļ man nav jums vēlreiz jāatgādina, cik aktuālas un svarīgas ir cilvēku tiesības, un mums ir jāturpina mūsu kopīgā cīņa. Šodien mm, mūsu diskusijas centrā ir cilvēku tiesību iekļaušana dalībvalsts un Eiropas Savienības ārā politikā. Uh, tas ir strateģisks process, apzinoti, apzināti iekļaujot cilvēku tiesību jautājumus ārējās politikas uh, programmu izstrādē un uh, reālā darbībā šis process ir tālāk ne par uh, retorisku cilvēku tiesību piesaukšanu bet ir eh, mums arī jāpārvar šķēršļi par eh, kas izpaužas kā neskaidrība par to, kā starptautiskās tiesību normas iekļaut eh, politikā un reālā darbībā. Šodien es vēlos ar jums apspriesties par šiem un citiem jautājumiem, par to, ko Eiropas parlaments un dalību valstu parlamenti uh, varētu darīt, kas būtu jādara, lai sasniegtu uh, konsekventāku cilvēku tiesību principu iestrādi Eiropas Savienības ārpējā darbībā. Uh, starp institūciju attiecību kontekstā mēs varam rosināt, lai citas iestādes iekļaut cilvēktiesību jautājumus savā darbības programmā. Turklāt parlamenta gadskārtējais ziņojums par cilvēku tiesību situāciju pasaulē ir svarīgs instruments, lai izvērtētu, vai cilvēku tiesību uh, popularizēšana iet pareizā virzienā. Pagājuši nedēļu komitejā mēs apstiprinājām ziņojumu par cilvēktiesību situāciju pasaulē 2017. gadā. Man bija tas gods būt referentam par šo jautājumu un ārlietu komiteja eh, lielā vienprātībā ar lielu balsu vairākumu atbalstīja ziņojumu projektu. Tādēļ es gaidu e, Eiropas parlamenta decembra sesiju Strasbūrā, kur notiks vērienīgas debates par cilvēku tiesību situāciju pasaulē 2017. gadā. Šajā ziņojumā mēs izvērtējām pastāvošos izaicinājumus cilvēktiesību jomā trešajās valstīs un kaimiņu valstīs. Un mēs esam sagatavojuši ieteikumus, kas ir ļoti būtiski par to, kā labāk Eiropas Savienība varētu reaģēt uz šo situāciju. Mēs arī uzsveram to, ka cilvēku tiesību jautājumi ir jāiekļauj visās Eiropas Savienības politikās ar ārējo dimensiju, tādās kā attīstība, migrācija, drošība cīņa pret terorismu, tie, sieviešu tiesības, paplašināšanās un tirzniecība it īpaši. Nav šaubu par to, ka saskaņotības starp Eiropas Savienības ārējo un iekšējo politiku ir izšķiroši svarīga, lai nodrošinātu cilvēktiesību un ārējās politikas efektivitāti. Godātie kolēģi, nacionālajie parlamenti un dalību valstis var eh, spēlēt izšķirošu lomu šajā jautājumā, uzņemt, uzņemoties atbildību. Dalība valstīm ir jārāda piemērs, nodrošinot eh, cilvēktiesību ievērošanu sa, uh, saviem iedzīvotājiem, nodrošinot vārda brīvību, pulcēšanās brīvību, sieviešu tiesību ievērošanu un tikai tad mūs uztvērs par ticamiem spēlētājiem arī citā, citās valstīs. Eiropas Savienībā ir jārunā vienā balsī. Mums ir jāuzlabo koordinācija ārpolitikas jomā, jo tikai tad mēs varam vērienīgi uh, īstenot savu politiku un nosūtīt skaidru uh, vēstījumu visai pasaulē. Piemērs eh, Skripala saindēšanas lieta. Tātad eh, šis uh, incidents notika Salisburijā, Lielbritānijā, un tika izraidīti Krievijas diplomāti arī no Vācijas un Francijas, tika noteiktas starptautiskas sankcijas. Vēl viens piemērs ir eh, kopīgu standārtu piemērošana, ne tikai eh, ratificējot starptautiskos eh, cilvēku tiesību līgumus un konvencijas, bet arī panākot šo tiesību aktu saulaicīgu īstenošanu. Tāpat ieroču tirzniecība nevar būt uh, dalību valstu individuāla lēmuma, jo šāda darbība ietekmē situāciju visā pasaulē. Uh, pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšanai ir pozitīva ietekme gan Eiropas Savienības dalību valstīs, gan kaimiņu valstīs. Mums ir jāstiprina pilsoniskās sabiedrības līdzdalība cilvēku tiesību aktīvistu aizsardzībā un jāizmanto Eiropas Savienības demokrātijas un cilvēktiesību instruments citu starpā un uh, noslēgumā, un tas ir ļoti svarīgi, mums no, vienmēr ir jāmācās no pieredzes, kas gūta paplašināšanās un kaimiņa attiecību politikā, lai uh, mācītos no labākās prakses, īstenojot reformas. Un uh, tādēļ ir ļoti svarīga valstu uzkrātā pieredze. Dāmas un kungi! Bez turpmākas kavēšanās es e, ierosinu uzsākt diskusiju, e, klausīšos tajā ar lielu interesi un esmu pārliecināts, ka mūsu viedokļu atmaiņa būs ļoti nozīmīga mūsu uh, sadarbības turpināšanai šais jautājumos. Paldies! Grācie! Paldies, Petras! aptuveni pusstunda mums ir, um, ko varam veltīt diskusijām šajā pirmajā paneļa diskusijā. Tādēļ tiem kolēģiem, kas vēlas izteikties, aicināt nepārsniegt divas minūtes uz cilvēku, kā parasti mēs esam pieraduši šajā parlamentā. Lai gadījumā, ja nu būtu jautājumi, varam dot iespēju arī mūsu viesiem atbildēt. Pirmais runātājs jau ir pieteicies, Morena kungs. Īrija, lūdzu. Good morning. And... Labrīt! Paldies par iespēju piedalīties debatēs. Un vispirms es gribētu, cik svarīgi ir Irijai uh, vēst sarunas ar Kēniju, lai uh, noslēgtu nu, līgumu par uh, ilgspējīgas attīstības veicināšanu. Gribu teikt, ka īrijas sniegtā palīdzība ir vērsta uz nabadzības mazināšanu, un mēs uh, sadarbojamies ar visnabadzīgākām un valstīm pasaulē. Mēs nekad neesam bijuši kolonizatori, mēs esam kolonizēti un uh, esam piedzīvojuši badu un to, ka cilvēki masveidā emigrē no valsts bet es, kā jūs norādījāt, vārdiem ir jāsaskan ar darbiem, bet, diemžēl, ir noteikts jomas, kur ir lielas uh, pretrunas starp vārdiem un darbiem cilvēku tiesību jomā. Viens piemērs ir ieroču tirzniecība. Ir uh, Eiropas Savienības un ANO valstis, kuras uh, veicina eiru, ieroču tirzniecību, kas tikai pastiprina nabadzību un uh, cilvēku piespiedu pārvietošanu. Un ir valstis, kuras atbalsta būtībā tādu situāciju, ka noteikts pasaules valstis zaudē milzīgas naudas summas katru gadu. Otrs piemērs ir uh, klimata pārmaiņu apkarošana. Arī šeit netiek darīts tas, kas ir nepieciešams. Eh, tas, ka tiek arvien vairāk ieguldīts naudas aizsardzībā, jāatzīst, ka armijas jau nenodrošina eh, labklājību valstīs. Mums jāraugās, piemēram, uz to, kas notiek vidusjūras reģionā, eh, un jājautā sev, kur tad paliek cilvēktiesība šajā reģionā. Mēs bieži, mēs daudz runājam, bet tagad mums ir jāķeras pie darbiem un nedrīkst pieļaut uh, Uh, pretrunas mūsu politikā, ka mēs ar vienu roku dodam un ar otru atkal to visu paņemam atpakaļ. E, e, Eiropas e, Savienība sniedz palīdzību, bet tāpat laikā mēs radām arī apstākļus, ku, kuru dēļ šī palīdzība ir jāsniedz citām valstīm. Es domāju, ka mēs varam darīt daudz, daudz vairāk. Un mums tiešām ir e, jāsaskaņo vārdu ar darbiem. Paldies! Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pievienojos īrijas kolēģiem gribētu likt akcentu uz to, kāda ir situācija Eiropas Savienības iekšienē. Ja mēs palūkojamies uz to, ka nostiprinās neliberālas, nedemokrātiskas tendences vairākās dalību valstīs, nu, tad mums ir grūtāk aizstāvēt savu nostāju ārpolitikā. Jautājums ir, kā jūs raugāties uz šādu satraucošu situācijas attīstību, vai šeit vēlkams paralēlis ar to, kas notiek uh, Krievijā un atsevišķās Eiropas Savienības dalību valstīs, un kolēģi arī uh, pieminēja, teiksim, uh, vidusjūras reģionu valstis, uh, piemēram, kas notiek Eģiptē, kas notiek Izrēlā, tiek apdraudēta cilvēktiesību ievērošanu šais valstīs. Un es eh, gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par eh, jaunākām tendencēm. Prēdas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos eh, sveikt mūsu bijušo kolēģi Stavros Lambrinīdī mūsu vidū. Priecājos par to. Un Jūs eh, pieminējāt eh, instrumentus, ko mūsu parlaments izmanto, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu. Pirmkārt, tas ir gads kārtējais ziņojums par cilvēktiesību situāciju pasaulē, ko mēs pieņemam katra gada beigās. Un uh, pēdējos gados mēs liekam ar vien vairāk uzsvaru uz demokrātijas jautājumiem, jo ir grūti runāt par cilvēku tiesību ievērošanu, ja nepastāv demokrātija. Un šo eh, ziņojumu šogad sagatavo kolēģis Austrēvičus. Otrkārt, es gribētu atgādināt, ka katru mēnesi mēs steidzamības kārtā pieņemam rezolūcijas par cilvēku tiesību pārkāpumiem. Un es domāju, ka būtu interesanti diskutēt par šiem jautājumiem arī ar mūsu kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem, jo mēs šādas rezolūcijas pieņemam katru mēnesi Strasbūrā, būtu labi, ja līdzīga praksa būtu arī nacionālos parlamentos. Tur tālāk es gribētu pieminēt, ka mēs šeit un Strasbūrā organizējam daudzus publiskus uzklausīšanas par tiesību jautājumiem un uh, ir uh, līdzīga prakse arī atsevišķos nacionālos parlamentos uzklausīšanas par cilvēktiesību jautājumiem, bet šāda prakse nav visos uh, parlamentos. Tāpat uh, mēs uh, regulāri katru gadu piešķiram Saharova balvu uh, par domas brīvību, un šogad eh, šī balva tiks piešķirta Ukrāņu eh, kinorežisoram Oļegam Sensovam, ko visi pazīst. Tāpat mēs aktīvi piedalāmies eh, vēlēšanu novērošanā. Mēs raugāmies uz to, kā tiek ievērotas tiesību norma šai procesā. Šeit ir dažādi formāti, uh, Mēs arī eh, šajā procesā sadarbojamies ar eh, dalību valstu parlamentu deputātiem ECO kontekstā. Mūsu rīcībā ir manis minētie instrumenti, un es gribētu dzirdēt no kolēģiem, vai mēs nevarētu labāk sinhronizēt pasākumus, kas tiek veikt Eiropas Savienības līmenī un Eiropas Savienības dalību valstīs. Paldies, Prēdas kungs! Uh, thank you, Chair. Uh... Kungs. Paldies, Stavros, liels prieks ar jums atkal tikties un liels paldies par visu, ko jūs darāt, kā Eiropas Savienības īpašais pārstāvs cilvēku tiesību jautājumos. Es gribētu arī jums pievienoties, citējot Mandelu Viņš arī Ziemeļīrijas jautājumā nekad nezaudēja cerību un tas pats būtu, viņš bija arī liels uh, britu gleznotāja Frederika Vāca cienītājs paraugoties uz to, kas notiek šobrīd pasaulē, tiešām rodas lielas bažas. Runājot par Eiropas Savienības ārējo darbību, man ļoti satrauc tas, ka uh, mūsu noslēgtie uh, tirzniecības nolīgumi uh, uh vai arī visos gadījumos cilvēktiesības ir priekšplānā Nu, eh, palūkosimies uz divām lielām valstīm - Ķīnu un Indiju. Piemēram, uiguru situācija Ķīnā. Mēs šeit eh, mūsu komitejā apspriežam cilvēktiesību problēmas, vai arī palūkosimies uz vēsturisko uh, konfliktu Kašmīrā Un mums tika liekta iespēja doties vizītē uz šo reģionu un iepazīties ar situāciju uz vietas. Šie, šie konflikti ir vēsturiski izveidojušies. Jautājums, kādēļ mēs no vienas puses iestājamies par mieru starp valstīm un valstīm, Eh, sakām, ka cilvēktiesību ievērošana ir eh, neatņemams elements, kādēļ mēs nevarētu arī pievērsties eh, šo konfliktu ilgtermiņa risinājumam um, un, teiksim, nenodalītu no vienas puses cilvēku tiesību ievērošanu ikdienā un no otras puses šādu vēsturiski veidojušos konfliktu risinājumu ilgtermiņā. Paldies Saka Lohpīlers kundze, paldies, man ir vairāka aspekti pieminama. Mums ir jāsaprot, kādi ir mūsu partneri eh, cilvēktiesību politikā, piemēram, eh, eh, Trumpa padomnieki, tādi kā Boltona kungs, kas vispār cilvēku tiesības neuzskata par svarīgām. Tādēļ mums šeit ir ļoti svarīgi uzdevumi veicami. Mēs, kā Eiropas parlaments, savās rezolūcijās un arī tajā ziņojumā, ko gatavo Austrēvičus kungs, uzskatām, ka, protams, ir jābūt tādam īpašam sūtnim jūsu struktūrās, kas varētu runāt par starptautisko cilvēku tiesību ievērošanu. Mums ir jābūt proaktīvākiem, un arī starptautiskā arēnā šis jautājums ir vairāk jātematizē. Es patiešām ceru, ka Federika Mogherini atbalstīs šādu lūgumu. Uh, Otrakārt, domāju, ka Eiropas Savienībā, tad, kad mēs, piemēram, skatāmies, kas notiek ANO, mūsu dalību valstīm, reģioniem ir grūti uzstāties vienbalsīgi, un tādēļ mēs kļūstam aizvien vājāki arī tādos ārkārtīgi svarīgos jautājumos, piemēram, runājot par globālo migrācijas kompaktu, ir dalība valstis, kas patiešām ignorē faktus. Varu te pieminēt Austriju, Poliju, Ungāriju, kas um, atsauca savu līdzdalību šajā kompaktā, jo teica, ka tas ir kaut kāds jauns likums, bet tā tas nav. Te vienkārši esošās politikas tiek apkopotas vienā. Mēs nedrīkstam uh, reģionu padarīt vājāku, mēs nedrīkstam mūsu ietekmi padarīt nenozīmīgāku. Un trešām kārtām Mūsu ekonomiskā ietekme ir patiešām ievērojama, ekonomiskās intereses arī ir mūsu dzinējspēks, nevajadzētu sev melot, bet ja mēs runājam par tirzniecības preferencēm konkrētām valstīm, tad ir arī jāpieprasa, lai kaut kas tiktu sniegts pretī, piemēram, cilvēktiesību situācijas uzlabošana. Mēs varam runāt par Mjaņmu, Vietnamu, Kambodžu Mēs nedomājam, ka komisija un dalībvalsts ir pietiekami striktas šajos jautājumos. Paldies, tagad Jensen kungs. Jensens kundze, paldies, paldies priekšstādētāji kungs. Es esmu tikai nesen ievēlēta, es, es tikai nesen esmu ievēlēta Vācijas parlamentā, un mani šie jautājumi ļoti interesē. Ārpolitika, cilvēktiesības. tiesības Mums arī eh, tam ir atvēlēta īpaša programma Vācijas Bundestāgā parlamentāriešu sargā parlamentāriešus. Tā ir eh, konkrēta programma, kas ir inicijēta, un mēs runājam par konkrētiem gadījumiem, par cilvēktiesību aktīvistiem visā pasaulē. Katram deputātam Bundestāgā ir iespēja iepazīties ar konkrētu gadījumu un eh, tad. Uh, attiecīgo cilvēku, piemēram, atbalstīt. Mēs varam runāt par iespējām ietekmēt kādu cilvēku likteni, ka viņu var pieprasīt atbrīvot no ieslodzījuma, atbalstīt opozīciju kādā valstī un tā tālāk. Es zinu, ka visā nu, pasaulē nav šāda līdzīga iniciatīva vismaz eh, cik tālu man ir zināms, mēs varētu eh, šādas iniciatīvas varbūt um, paplašināt ja mēs runājam par tādu vispārēju pieeju cilvēku tiesībām, bet varbūt, ka arī šos individuālos gadījumus mēs varētu vairāk eh, izcelt, un tad, eh, ja katram gadījumam tiek piešķirts konkrēts tēls, konkrēta seja, tas varbūt arī palīdz, tas palīdz vairāk to aizstāvēt. Paldies! Tokeškungs! Elnök úr, tisztelt uh, eh, Lambrindis úr, örömmel. Uh... Paldies! Godātais Lambrinīdis kungs, mēs jūs laipni lūdzam, kā kādreizējo kolēģi Eiropas parlamentā. Ir jauki jūs redzēt. Laipni lūgti arī dalību valstu parlamentu deputāti, cevišķi no Ungārijas un Rumānijas, kas šeit ir ieradušies. Man ir vairāk jautājumu. Pirmais no tiem. cilvēku tiesības Eiropas Savienībā un to aizsardzība gan ES, gan ārpus tās bieži vien ir nu, tāda visai šizofrēniska situācija. Mēs runājam par uiguriem, par cilvēkiem Tibetā, bet ir arī, piemēram, pietiekami daudz Eiropas Savienības dalību valstu, kur kājām tiek bradātas cilvēku tiesības, minoritāšu tiesības, piemēram, Rumānijā. Es esmu uh, Ungārs ar rumāņu izcēlesmi. Uh, Es pats to esmu pieredzējis uz savas ādas apakškomitejas un ārlietu komitejas aktivitātes varētu labāk saskaņot, lai mēs varētu runāt par cilvēku tiesību aizstāvību ne tikai ārpus Eiropas Savienības, bet arī tās teritorijā. Ekonomisks jautājums. Diemžēl man radies iespējas, ka Eiropas Savienība drīzāk uh, runā par ekonomisko interešu aizstāvību, un bieži vien tas uh, notiek uz cilvēku tiesību rēķina. Kaut vai Ķīna. Uiguru kopiena ir burtiski pamesta likteņa novārtā. Mēs tur gandrīz uh, nekādu viņiem nesam palīdzējuši, bet no otras puses ekonomiskās intereses šeit dominē. Tātad neesam konsekventi ja runājam par tībetiešu vai uiguru tiesībām, vai arī daudzu citu tiesībām trešajās valstīs. Trešais jautājums saistīts ar migrāciju. Ir šis ANO migrācijas uh, pakts, Tagad tiek domāts par to, ka migrāciju varētu traktēt kā cilvēku tiesību sastāvdaļu, ka cilvēkiem ir tiesības migrēt. Nu, tas, zināmā mērā, ir tāds cilvēktiesību fundamentālisms. Tās nevar atzīt par cilvēktiesībām. Eiropas Savienības uh, pilsoņu cilvēktiesības, uh, viņu drošība tiek uh, atstātas novārtā, mēs dodam priekšroku ekonomiskajiem bēgļiem un uh, stādām viņus augstāk par mūsu pašu pilsoņiem. Protams, cilvēktiesības ir jāciena, ja cilvēki tiek vajāti, ja viņu valstī ir karš, viņi šeit ir jāuzņem, bet ja runājam par ekonomiskajiem bēgļiem, mēs nevaram te uh, tās uzskatīt par cilvēktiesībām. Ir jau bijis eh, daudz diskusiju. Arī šis eh, globālais migrācijas kompakts izraisīja lielu ažiotāžu. Mēs nevaram visus šos jautājumus aplūkot kā tabū, mums ir jārunā atklāt valodu un nevaram izmantot dubultstandārtus. Paldies! Šulī. Pēdējais runātājs Solis kungs. Thank you, President. Uh, good morning. Uh, Paldies. Labrīt, kā daži no kolēģiem jau pieminēja. Es arī vēlējos uh, pieminēt to, ka ir tāda nesaskaņotība starp mūsu ārpolitiku un iekšpolitiku. Ja runājam par cilvēku tiesību aizstāvību, uh, visā pasaulē, tad nevienmēr esam pietiekami konsekventi. Es piekrītu gan uh, Lambra Nīdis kungam, kas teica, ka Eiropas Savienība ir tā vieta, kur cilvēktiesības ir vislabāk aizstāvētas, bet, nu, neesam pilnīgi nevainojami. Ir problēmas, un tās pietiekami labi neesam atrisinājuši. Un tas, protams, uh, mūsu tēlu nelabvēlīgi ietekmē, kā tad mūs var uztvert nopietni, ja mēs, piemēram, mēģinām būt cilvēktiesība aizstāvi ārpus ES. Es esmu no Katalonijas. Es, protams, ilgi varētu runāt par to, kas notiek eh, manā valstī cilvēku un pilsonisko brīvību kontekstā. Ir jau 400 dienas pagājušas kopš divi politiskie un sociālo lietu aktīvisti ir ieslodzīti cietumā, nav bijis ne tiesvedības, mēs nezinām, kad tiesa sāksies, viņus apsūdzēja dumpinieciskumā tādēļ, ka viņi vienkārši organizēja mierīgas demonstrācijas, lai um, pieprasītu Katalonijas neatkarību. Šeit ir problēmas, Eiropas Savienībā neapšaubām pastāv problēmas un pret tām ir jācīnās, ja mēs gribam, lai mūsu rīcība patiešām tiktu uztvert nopietni visā pasaulē. Uh, Eiropas parlamentā mēs ļoti aktīvi pieprasām īpaša mehānisma izveidi, lai varētu tā labi un pamatīgi novērot, cik labi tiek īstenotas uh, cilvēktiesības un pilsoņu pilsoniskās brīvības Eiropas Savienībā. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā pieņēmām rezolūciju, kas atbalsta šādu mehānismu. Ja mēs to varētu izveidot tādu pastāvīgu novērošanu pilnīgi visās dalību valstīs, tas varētu atvieglot mūsu uzdevumus. Arī, uh, lai varētu izplatīt un popularizēt cilvēku tiesību ievērošanu ārpus Eiropas Savienības. Pēteras, tu pirmais, jums būs 5 minūtes atbildēji. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par uh, jūsu viedokļiem, uzdotajiem jautājumiem. Tātad sākšu chronoloģiski. Īrijas uh, pārstāvu pirmā uzstājās. Es patiešām augstu vērtēju jūsu attīstības politiku, jūs sadarbojaties ar daudzām valstīm mums noteikti vajadzētu uzlabot attīstības politikas efektivitāti, lai varētu sasniegt ambiciozos mērķus un lai varētu arī panākt uh, to, ka uh, valstis, ar kurām sadarbojamies attīstības politikas ietvaros, pašas uh, kļūst efektīvākas un pašas var daudz ko paveikt. Mūsu mērķis ir panākt, lai šīs valstis kļūtu pašpietiekamas. Varu piekrist tam, ko jūs teicāt par drošības situāciju un par to, ka šeit ir mainījušās lomas. Būsim vaļsirdīgi. Drošība atkal ir mūsu darba programmā. Notiek konflikti, kari, konflikti Eiropas teritorijā, daudzus gadu desmitus, ko tādu nesam piedzīvojuši, un uh, tagad tas, diemžēl, ir atgriezies. Nē, mums ir atkal jārunā par teritoriālo suverenitāti, nedalāmību ja kāds rāda ar pirkstu savu kaimiņu virzienā un saka, es nesatraucos par robežām, es satraucos par eh, iedzīvotājiem. Uh, Mums ir jāsaprot, kā traktēt, kā interpretēt šos vēstījumus. Ja nebūtu drošības, nebūtu ne attīstības, ne tirzniecības, ne sadarbības. Protams, mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai paļautos uz starptautiskajiem nolīgumiem. Mums ir jāsoda tie, kas uh, pārkāpja šīs vienošanās par drošību. Nu, nezinām, kas notiks vēlāk, nāks laiks, nāks padoms. Uh, Jūs pieminējāt arī tādus uh, bažas raisošus pavērsienus mūsu ārpolitikā. Patiešām ļoti ilgu laiku cilvēku tiesību standarti tika uzskatīti par pašsaprotamiem, universāliem. Tagad redzam centienus uh, ieviest tādus nacionālus vai reģionālus cilvēku tiesību standartus jau vairākus gadus ir reģioni, kas mēģina apšaubīt universāls cilvēktiesības, sakot, tas mums eh, īsti neatbilst. Mēs paši izveidosim kaut kādus jaunus cilvēktiesību standartus, geju tiesības, eh, nē, tas mums nav vajadzīgs, eh, sieviešu tiesības mums jau sen pašiem ir iesakņojušās tradīcijas, tas mums nav aktuāli, mēdīju brīvība, mūsu institūcijas to varēs labāk kontrolēt, kaut kādu universālu standartu mums nedara tas patiešām eh, ir bīstami. Mums nevajadzētu ļaut eh, reģionāliem un nacionāliem standartiem šeit prevalēt. Cilvēku tiesībām ir jābūt universālām, tās ir jāpopularizē pēc iespējas plašāk. Krievijas piemērs šeit ir ļoti, ļoti īpašs. Es nekad nepiekritīšu tam, ka Krievija mēģina savas standartus uzspiest citiem, eksportēt arī uz tuvākajām kaimiņu valstīm. Viņiem nav tiesību to darīt. Viņiem ir jāievēro starptautiski standarti. Priekšnosacījumi. Jā, man šis vārds patīk aizvien vairāk. Conditionality angļu valodā. Bet eh, patiešām tirzniecības politika mums ir jābalsta arī uz konkrētu principu ievērošanu, jābūt šai atgrieziniskajai saiknei. Ja valstis var gūt uh, zināms labums ar mums tirgojoties, arī tām ir kaut kas jādod pretī, jāievēro cilvēktiesības. Ja runājam par Kambodžu. Varbūt, ka esam bijuši pārāk piekāpīgi un esam klusējuši pārāk ilgi. Atstājot novārtā eh, tur notiekošo un, nu, tagad gandrīz vairs neko nevaram darīt lietas labā. Nu, un tad, kad visas opozīcijas partijas ir aizliegts un nav vairs nekādu neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu, tad nu, mēs pēkšņi sākam domāt par sankcijām un normām. Ir ļoti svarīgi, kurā brīdī šāds lēmums tiek pieņemts, kad mēs sākam rīkoties. Vēl kāds piemērs, ko varētu šeit minēt. Uh, Runāt par Moldovu, mēs eh, visai tādu nepopulāru lēmumu pieņēmām parakstu izmantot uh, asociācijas nolīgumu, mēs iesaldējam 100 miljonu apmērā makrofinanciālo palīdzību šai valstī, jo mēs uh, pārliecinājāmies, ka demokrātiskie standarti tur netiek ievēroti. Jā, šis lēmums bija nepopulārs, bet, diemžēl, tas bija nepieciešams tieši konkrētajā brīdī, lai arī politiskā sabiedrība varētu pārliecināties, ka Eiropas Savienības politika balstās nevien uz tirzniecību un turismu, bet arī uz vērtībām. Un kamēr vien mēs būsim uz vērtībām balstīta kopiena, mēs būsim tāda politiska, ekonomiska lielvara uh, globālajā arēnā. Gribēju pieminēt arī jūsu uh, minēto piemēru no Vācijas parlamentārieši palīdz parlamentāriešiem. Tādā veidā var, protams, uh, izglābt dzīvības, var arī garantēt demokrātiju konkrētās valstīs. Jā, jūs varētu uh, varbūt arī rakstiskā veidā padalīties ar kolēģiem šajā pieredzē, tā būtu tāda parauga prakses apmaiņa. Nevajag gaidīt nākamo reizi, kad mēs tiksimies. Un ar nepacietību gaidu arī turpmāko sadarbību. Es uzskatu, ka tam ir patiešām liela pievienotā vērtība. Paldies! Tavrus. Paldies, Tavrus, lūdzu! Paldies, Antonio! pamanīju, ka daudzi no šiem jautājumiem ir saistīti ar uh, Eiropas Savienības iekšējo situāciju, un tas, protams, arī ir skaidrs un saprotams. Jūs veicāt saikni starp mūsu iekšējām uh, iespējām un ārējām iespējām kaut ko īstenot un eksportēt cilvēktiesību jomā. Jā, šeit ir vērā ņemama saikne. Šī paneļa diskusija it kā nekoncentrējās uz to, un tas nav uh, Uh, manas jums jautājums cilvēktiesību situācija Eiropas Savienības iekšēnē, tādēļ piedodiet, ja es šobrīd uh, neiedziļināšos detaļās. Bet no savas pieredzes gribētu tikai dažas lietas uh, mēģināt īpaši izcelt, jo tās, manuprāt, ir svar, svarīgas. Taisnība jums, jā, mums ir izaicinājumi arī demokrātijas jomā, arī Eiropas Savienībā, un ne tikai Eiropas Savienības iekšēnē, bet arī tādā plašākā vārda kontekstā. Uh, šī pasaule, ko daudz gadu desmitu garumā esam uzstājuši par demokrātisku valsti, eh, par demokrātiskām eh, valstīm. Tie ir svarīgi. Izaicinājumi nekādīgi nevērtēja tos par zemu. Tomēr gribētu jums teikt, ka tad, kad redzu demokrātijas pārkāpumus, es redzu tiešām nopietnas eh, lietas, smagas lietas, kas reti ir saistīts ar šiem izaicinājumiem, kas ir mums kā demokrātiskām valstīm. Un tas mūs šokē, jo tas ir pretrunā ar mūsu uh, dibināšanas vērtībām, bet citvieta pasaulē šķiet, ka to varētu uztvert par joku, patvaļīgi aresti, spīdzināšana, slepkavības, mēdīju slēgšana bez jebkādām sekām. Es jau sākumā jums minēju, ka izvairīsimies no šīm lamatām par to, ka nepamatoti uztveram kaut ko kā ekvivalentu situācijas. Man šāda situācija darbā ir bieži. Protams, cilvēktiesības ir ļoti svarīgas, arī mūsu iekšējā situācija ir svarīga, un to risināt ir tikpat svarīgi, cik mēģināt uzlabot kopējo situāciju pasaulē. Tomēr paturēsim prātā, ka mēģinot risināt mūsu iekšējos izaicinājumus, mums nevajadzētu iekrist citās lamatās, kas ir vēl uh, kopumā vienkārši sašust par situāciju. Bieži vien, tad, kad mēs runājam par to, kāda situācija ir Eiropas Savienībā, mēs gandrīz vai radām šādu mm, izmisuma mm, iespaidu, nekas nedarbojas pat ne Spānijā, ne Grieķijā, ne Ungārijā, ne Polijā, ne Vācijā, ne Nīderlandē. Nu, viss jau ļoti jauki, bet ja tā rezultātā uh, mēs jūtamies tā, ka mums nebūtu tiesību runāt par citu pārkāpumiem, jo paskatieties, cik švaka situācija arī tepat pie mums. Nu, tas ir tas, ko grib lielie pārkāpēji. Viņi mēģina mūs sašķelt katru dienu visos jautājumos, izmantojot uh, viltus ziņas un kampaņas, pārliecinoties, ka mēs sāksim cīnīties savā starpā, jutīsimies izmisušie, šķitīs, ka neko nevar panākt, un Ņujorkā kā reiz mēs mēģinājām panākt pretēju naratīvu. Jā, neviens nav nevainojams, bet tad, kad Peru no 55 līdz 22 uh, procentiem samazinājis nabadzības līmeni 17 gadu laikā, iesaistot pilsonisko sabiedrību, arotbiedrības nacionālā mehānismā, bez ja tātad nepārkāpjot neviena tiesības un nodrošinot uh, uh, to, ka peļņa tiek sadalīta vienlīdzīgi, tā tas ir labs piemērs, tas nekādā veidā nav saistīts ar Ķīnas piemēru, kad uh, tātad uh, nabadzība tiek izskausta, bet tiek uh, pastāvīgi pārkāpts kāda cilvēktiesības. Tas nav salīdzināms. Un mūsu darba pamat uzdevums ir izvairīties no šāda veida lamatām. Un šādā pašā kontekstā, jā, ir arī Eiropas Savienībā problēmas. Reizēm varētu šķist, ka, ka tās uh, kaut ko var salīdzināt. Kāds minēja Krieviju. Ir būtiska atšķirība. Es nerunāšu par salīdzinājumiem, tas nav mans darbs, es atvainojos, bet varu jums tikai teikt, ka tas, kas redzams Krievijā pēdējo gadu laikā, tās ir sistemātiskas represijas ikvienai balsī, kas runā par cilvēktiesību pārkāpumiem šajā valstī. Un tas, ko redzu Eiropā, savukārt ir brīvs uh, Eiropas parlaments, kur ir piedalās un viesojas brīvu nacionālo parlamentu deputāti, kas katru dienu var runāt par pārkāpumiem. Eiropas institūcijās es redzu šādu procesu, kad tiek uzsākti procesi pret valstīm, kuras tiek pieņemts, ka tās pārkāp kaut kādu cilvēktiesību pamatprincipus Eiropas senībā. Krievijā tas nav redzams. Daudz viet citur pasaulē tas nav redzams. Tādēļ jā. Ja, Man ir bāžas par mūsu situāciju. Bet neiekritīsim šajās lamatās, nesalīdzināsim. Tālāk attīstība un tirzniecība. Kāds minēja GSP plus. Kas tas tāds ir? Bieži vien runājam par to, bet nav īsti skaidrs, kas tas tāds. Pēc būtības tas ir teikt valstīm visā pasaulē, ka mēs ļausim jūsu eh, produktiem tikt ievestiem Eiropā gan ar pēc būtības nulles tarifu, bet uh, ir kāds priekšnosacījums, un tad varētu rasties jautājums, kas ir par priekšnosacījumu, ko tad Eiropieši prasīs. Uh, viņi gribēs arī eksportēt mums uh, savus apelsīnus ar nulles tarifu, gribēs ar uh, saviem. Uh, celtniecības uzņēmumiem pārņemt mūsu valsti. Ko tad ciniskā Eiropa grib, kāds ir šis nosacījums, lai ievestu Eiropā bez lik, papildus likmēm? GSP plus prasība ir, ka ir jāpiemēro visi uh, cilvēktiesību un darba tiesību ievērošanas uh, līgumi. Un viss. GSP plus. Uh, Tas ir tā ir vienīgā prasība, lai nodrošinātu brīvo tirzniecību ar šīm valstīm. Šīm valstīm ir jāparaksta, jāratificē, jāīsteno universālās tātad pilsoniskās tiesības, darba, starptautiskās darba organizācijas konvencijas un tā tālāk. Ir vēl kāds uh, reģions pasaulē, kas tik ļoti lielā mērā no, par centrālo jautājumu noteiktu atbildību tirzniecības jomā viegli vienmēr šīs normas piemērot. Nē, varu uh, atklāt teikt, ka tā nav. Jo mūsdienās ir daudz citu valstu, kurām ir nauda, um, kas ir gatavas par lētu naudu korupcijas ceļā piekrist un šos līdzekļus atdot uh, kādai citai valdībai. Mēs vairs neesam vienīgie pasaulē, kas var šādu pozitīvo ekonomisko spiedienu izdarīt. Cito negatīvā veidā dara katru dienu. Mums katru dienu jāskatās, kā vislabāk piemērot šīs prasības. Un varu tiešām teikt, katru dienu mēs ar to cīnāmies, pārliecināties, ka mūsu ekonomiskais spiediens tiek izdarīts, iz, izmantots labiem mērķiem, bet lai visas šīs valstis pārējās, kas to grib par lētu naudu un nelabiem mērķiem, to dara katru dienu. Nav viegli, bet tā ir politika un tā ir mūsu ikdiena. Drošība ilgtermiņa miers, īstermiņa um, um, cilvēktiesību pārkāpumi varētu šķist, ka tās ir pretrunīgas lietas, bet tā nav. Šobrīd Eiropas Savienībā ir saraksts. Mērķis ir izvairīties no konflikta, novēr, novēršot uh, konfliktus, un cilvēktiesību aizsardzība ir ļoti svarīgs uh, jautājums. Pamanīsiet, ka mūsdienās pilnīgi visi asiņainie konflikti uh, Uh, notiek tā rezultātā, ka ir tikušas pārkāptas cilvēku tiesības un tas laicīgi netika risināts. Un, lai novērstu kādu konfliktu, ir jāatrisina šī cilvēktiesību neievērošanas situācija, kas tam ir pamatā. Cilvēktiesības ir cieši saistītas ar pamatiesību ievērošanu, tā ir politika, ārpolitika, un ar to mēs nodarbojamies katru dienu. nodokļu godīgums. Civi, eh, pilsoniskā un eh, politiskā neutralitāte un godīgums ir būtiski svarīgi. Mani sašutumā noved tas, ka tie, kas eh, neiestājas par līdztiesību, pilnībā ignorē tos, kurus esam aizmirsuši. Uh, bet cilvēktiesība aizstāvi tad beigās tiek pasniegti kā tādi, kuriem ir vienalga, viņiem jau rūp tikai nišas grupas un atsevišķi cilvēki. Viņiem nerūp sociālais labums, bet tas ir negu, nav laba šāda pieeja. Bet cilvēktiesība aizstāvjiem šī cīņa būs jāuzvar. Mēs zaudējam, nu jau kādu laiku zaudējam. Zaudējam uzticību šo labo attēlu cilvēktiesību aizstāvjiem. Mēs to mēģinam atgūt, eh, to arī darīšu. Es atvainojos, ka nevaru atbildēt uz visiem jautājumiem, bet man nu, ir jābeidz. Antonio, ļoti lieliski tu vadi šo komiteju, esmu tev pateicīgs par darbu, paldies par pastāvīgo saziņu ar mūsu iestādēm, paldies par to, ka pastāvīgi um, ļaujat tikties uh, un sadzirdēt deputātus komisijā ārlietu darbības dienestā. Petras, jā, šis ir centrālais dokuments, ko saņemam katru gadu no parlamenta, un, manuprāt, arī šogad jūsu paveiktais darbs, mēģinot uh, nodrošināt uh, to, ka diskusijas notiek pirms plenāras sēdes uh, un komis, komitejas izskatīšanas mēģinot panākt, ka parlaments runā vienotā balsī, tas ir ļoti svarīgi. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienība cilvēktiesību jomā runātu vienā balsī. Tad, kad mēs to nedarām, vienmēr radām vājuma iespēju, tādēļ arī šajā jomā parlamenta darbs, vismaz manuprāt, ir būtiski neatņemami svarīgs. Lielas jums visiem paldies! Ceru, ka arī uz nacionālajiem parlamentiem aizvedīsiet šo svarīgo vēsti. Cilvēktiesībās mēģina koncentrēties uz pozitīvajiem aspektiem, papildus cīņai pret negatīvajiem jautājumiem. Daļai tas ir tādēļ, ka esam visi politiķi, un daļēji saprotu, ka arī jūsu parlamentos, tāpat kā šeit, politiķi runās par jautājumu tad, ja viņiem šķitīs, ka politiski tas ir vērtīgi. Ne tikai viņiem, bet ka ir kaut kāda cerība, ka var kaut ko mainīt. Neviens jau negrib runāt par pilnīgu izmisuma situācijām. Neviens negrib runāt visu laiku par kaut kādu sagraušanu un uh, izmisumu. Bet cilvēktiesības nav šādā situācijā. Tas ir tas, ko es mēģinu jums pateikt. Jā, būsim kritiski, koncentrēsimies uz sevi, bet neaizmirsīsim, ka ir miljoniem cilvēku visā pasaulē, kas vēl aizvien raugās uz Eiropas Savienību ar ideju, ka esam pazaudējuši Bieži vien esam tiekam kritizēti, mums tiek teikts, šis nav labi, tas nav labi. Protams, jā, ir daudz lietas, ko varam uzlabot, bet, ja raugos apkārt pasaulē, tad mēs esam tie, kam ir izdevies pārvarēt konflikts un uh, asins izliešanu un slaktiņus un izveidot mierīgāko un um, ekonomiski veiksmīgāko vietu pasaulē gan tagad, gan arī nākotnē. Tādēļ nepievilsim šos ļaudis. Būsim konsekventi, koncentrēsimies atbildību uzņemsimies. Bet sapratīsim, ka politiski runājot, cilvēktiesības nav uh, pazaudēta cīņa. Tā ir ļoti svarīga lieta un mainīsim pasauli. Paldies! Thank you, thank you Stavros. Eh, chiudiamo qui il Paldies, Stavros! Slēdzam pirmo paneļdiskusiju un sāksim otro. Ladies and gentlemen, dear guests. Dāmas un kungi, godātie viesi, godātie Eiropas parlamentu un Nacionālā parlamentu deputāti. Turpināsim darbu. Mēs nedaudz atpaliekam no iecerētā grafika. Un sākumā vēlos jums pateikt sekojošo. Mēs tagad pārējām no vispārīgā cilvēktiesību līmeņa pie konkrētiem jautājumiem un proti eh, runāsim par uzņēmēju darbību un cilvēktiesībām, par šo uh, tematiku mēs eh, esam diskutējuši dažādos fórumos, dažādos līmeņos, kā panākt to, lai uzņēmēji ievērotu cilvēku tiesības eh, saskaņā ar starptautisko tiesību normām eh, valstīm ir pienākums novērst un labot cilvēku tiesību pārkāpums, ko pieļauj uzņēmumi, kas strādā pārobežu režīmā. Tā skaitā pieņemot arī jaunus tiesību aktus, un es pieminēšu dažus piemērus - Francijas Nacionālā asambleja, Nīderlandes parlaments un apvienotās karalists parlaments ir pieņēmuši šādus tiesību aktus. Arī Eiropas Savienības līmenī ir regula par kokmateriāliem, par konfliktu minerāliem Un uh, šeit ir uh, paredzētas padziļinātas izpētes prasības uzņēmumiem attiecībā uz cilvēku tiesību un darba tiesību normu ievērošanu. Tomēr, uh, lai panāktu rezultātus, ir jārīkojas nevis atsevišķām valstīm noteiktās uh, nozarēs, ir nepieciešama starptautiska līmeņa normas, regulējums, lai panāktu to, ka uzņēmumi visur, kur tie strādā, ievēro cilvēku tiesības. Un ir divas ANO iniciatīvas. Pirmkārt, ANO brīvprātīgie eh, principi kas uh, ir pieņemti 2000. gadā un kas nosaka, ka privātais sektors ir atbildīgs par cilvēku tiesību ievērošanu un aizsardzību un tāpat par uh, tiesiskās aizsardzības nodrošināšanu, ja ir notikušas cilvēku tiesību pārkāpumi Un neatkarīgi no tā, vai valsts valdībā spēj un grib aizsargāt šīs cilvēku tiesības. Un otrkārt ir starp valdību darba grupa, lai izstrādātu starptautiski saistošu juridisku instrumentu par uzņēmumu atbildību cilvēku tiesību ievērošanai starptautiskā līmenī un ir paredzēts izstrādāt saistošu starptautisku līgumu. Un šie jautājumi tika apspriest 15. un 19. novembra sesijā. ANO tika pausts atbalsts tam, ka tiek izveidots juridiski saistošs instruments uzņēmumiem, uh, Uh, attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu. Eiropas Savienības parlaments pieņēma uh, rezolūciju šā gada 4. oktobrī par Eiropas Savienības ieguldījumu ANO uh, saistošajā instrumentā par transnacionāliem uzņēmiem attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai un tai dalī, tās dalību valstīm ir unikāla iespēja uzņemties eh, globālu vadošo lomu šai politikā, ieviešot obligātus eh, prasības eh, attiecībā uz padziļināto izpēti cilvēktiesību jautājumos uzņēmumu piegādes ķēdē un mēs uzklausīsim uzņēmējus un uh, Nacionālo parlamentu pārstāvis, tāpat arī arotbiedrības un uh, arī uh, ANO uh, darba grupas priekšsēdētāju, kas uh, strādā pie šīs saistošā līguma izveides. Vispirms došu vārdu Makbūlei Šahanai, kura pārstāv starptautiskās arotbiedrību konfederācijas juridisko departamentu. Viņa ir šī departamenta direktore un viņas vadītājs birojs nodarbojas ar eh, starptautisko darba standārtu politikas juridiskiem aspektiem. Pateicos par iespēju uh, runāt par šiem svarīgiem jautājumiem. Mēs pārstāvām 207 uh, miljonu strādnieku visā pasaulē. Un šis aspekts ir ļoti nozīmīgs arotbiedru kustībai šodien pašreizējais eh, uzņēmēja darbības modelis ir eh, nelabvēlīgs strādājošiem, pārāk labvēlīgs transnacionāliem uzņēmumiem. Neliels eh, uzņēmumu skaits kontrolē situāciju, 10% uzņēmumu gūst 80% pēļņas pasaules mērogā, tikai nelielām procentam strādājoši ir oficiāls darba līgums. 5 50% liela, 50 lielākie pasaules uzņēmumi tikai 6% strādājošo nodarbina tieši uh, un uh, būtībā liela daļa strādājošo uh, ir tādā kā ēnu situācijā globālajā pasaules piegāžu ķēdē, uh, nav uh, nodrošināti droši darba apstākļi un bieži vien saskaramies ar mūsdienu verdzību. Šobrīd eh, mēs atzīmējam ANO vispārējās cilvēku tiesību deklarāciju 70. gada dienu. Nākamgad Starptautiskā darba organizācija svinēs savu simto gadskārtu. Un mū, šo abu uh, struktūru uzmanības centrā ir sociālais taisnīgums. Uh, algu jautājumā, bet uh, vairāk nekā 80% uh, strādājošo uh, pasaulē nesaņēma minimālo algu. Un 8. Londonā publiskots pētījums uh, liecina par to, ka absolūtais vairākums uzņēmumu neuzņemas saistības maksāt uh, tādu atalgojumu, kas nodrošina iztiku. Un tāpat nav nodrošinātas uh, uh kompensācijas par tiesību pārkāpumiem. Transnacionāli uzņēmumi uh, veidojas, darbojas necaurskatāmā sadarbības tīklā un nav paredzēts nekādas uh, tiesiskas iespējas strādājošiem aizstāvēt savas uh, tiesības. Uh, Tā rezultātā strādājošie un viņu ģimenes zaudē uzticību gan globalizācijai, gan pašiem demokrātijas principiem. Cilvēku lielais vairākums vēlas, lai darba tiesību ievērošana tiktu garantēta starptautiskā tiesībā, lai uzņēmumi būtu atbildīgi par to, uh, lai tiek nodrošināti labākas atalgojums un uh, labāki darba apstākļi. Arotbiedrības cīnās par uh, koplīgumu uh, slēgšanu, par darba tiesību normu ievērošanu. Nu, mēs tāpat vēlamies arī, lai valdības aktīvi rīkotos. Uh, mm, priekšsēdētājs sākumā runāja, ka cilvēku tiesību jautājumos mēs arvien vairāk uzvedamies kā juristi, bet es uzskatu, ka darba tiesību jautājumos mums tiešām un cilvēku tiesību jautājumos mums ir jābalstās uz uh, likuma normām un uh, jārā, jācīnās par to ievērošanu. Paldies! consultant in ethical business and Paldies. Of the Peace Startup Foundation. Miera uh, fonda uh, līdzdibinātājs uh, Andreas Kano. Paldies par to, ka uzaicinājāt mani uz šo sanāksmi, par to, ka dodat vārdu man. Vispirms vēlos stādīties priekš esmu konsultāciju firmas darbinieks. Mēs strādājam ar Eiropas uzņēmumiem, lai īstenot cilvēku tiesības uzņēmēju darbības vidē. Un arī, lai uzņēmumu vadītāji nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu. Šeit mēs strādājam gan lauksaimniecībā, gan telekomunikāciju, finanšu nozarē. Mēs sadarbojamies ar pilsonisko sabiedrību, veidojot ētisku uh, ietvaru, lai Eiropas uzņēmumi varētu nodrošināt cilvēku tiesību ievērošanu. Mēs sadarbojamies ar uh, uzņēmumiem arī uh, tās atsmās grūtās valstīs, piemēram, Latīņamerikā. Gribu teikt, ka uh, Mēs, es nerunāšu par konkrētu uzņēmumu viedokli, bet pastāstīšu par pieredzi, kas liecina par to, ar kādām grūtībām izaicinājumiem uzņēmumi saskaras. Un uh, arī pastāstīšu par to, kā Eiropas parlaments un uh, nacionālie parlamenti varētu palīdzēt šo politiku uzlabot kad tiek uh, veikta padziļinātā izpēte uzņēmumos, mēs uh, uh, ejam daudz tālāk par uh, obligātajām prasībām. Eiropas uzņēmumiem uh, šādai rīcībai ir nu, 4-5 iemesli, kādēļ viņi vēlas iet tālāk nekā obligātās prasības. Paraugoties uz uh, finanšu tirgu, piemēram, Eiropas uzņēmumi šo procesu uzsāk, un šeit galvenais virzītājs spēks ir akcionāru intereses. No, mainās darbinieku paudze, un jaunās paudzes ir vairāk uh, interesētas ētikas principu īstenošanā Tā ļoti svarīgs jautājums ir datu aizsardzībā, kas arī ir svarīgs virzītājs spēks Eiropas Savienībā. Tiek uh, veikti koordinēti pasākumi ar nevalstiskām organizācijām, uh, balstoties uz izpratni, ka profesionāla pieeja ir uh, efektīvākas sadarbībā ar uzņēmiem, ka nevar, nepietiek vienkārši tās apsūdzēt cilvēktiesību pārkāpumos. Tāpat notiek sadarbība ar uzņēmumu darbiniekiem, kuri apzinās uh, cilvēktiesību nozīmību. Uh, uzņēmumu valdes arī ir sapratušas, ka šis ir svarīgs temats, pie kā jāstrādā, un tā visa rezultātā tiek stiprināta uzņēmumu sociālā atbildība. Tas viss mums palīdz uh, mūsu darbā. Mums jāsaprot, ka uzņēmumi ir svarīgi spēlētāji šai lomā un ka jāpārvar virkne izaicinājumu. Pirmkārt ir ekonomiskie izaicinājumi saistībā ar cilvēktiesībām un arī uh, uzņēmumu kultūra. Uh, runājot par ekonomikas izaicinājumiem, ir jāuzlabo uzņēmiem pieejamās informācijas kvalitāte. Tas nozīmē jāsaņem uh, labāk informācija par to, kādus konfliktus uh, lieli projektu īstenošana var izraisīt. Šeit ir runa ne tikai par cilvēku tiesību pārkāpumiem, bet arī par to, ko varam mācīties no uh, Eh, šādiem konfliktiem. Piemēram, Belamonte Brazīlijā. Šeit jau ir sena, sena vēsture attiecībā uz cilvēku tiesību pārkāpumiem, eh, enerģijas uzņēmumi eh, Brazīlijā tagad labāk nodrošina cilvēku tiesību ievērošanu, un tas ir piemērs no kā mēs varētu mācīties domājot par nākotni ja mēs saprotam, kāda ir reālā situācija tādās valstīs kā Meksika, Brazīlija, Argentīna, kādas ir uh, šo uzņē, valstu vājās vietas, tad uzņēmumi arī labāk var saprast, ar kādām grūtībām saskarsies šajās valstīs. Tāpat ļoti svarīgi ir uh, panākt to, lai šī informācija tirgu būtu brīvi pieejama. Ja informācija par pieredzi uh, finanšu tirgiem nav pieejama, tad uh, tai arī nebūs nekāda ietekme uz turpmāko lēmumu pieņemšanu. Līdz ar to uh, protams, uzņēmuma vadītāji, akcionāri interesē par cilvēktiesību situāciju, bet eh, viņiem nav pieejams pietiekams informācijas apjoms. Un par mūsu pieredzi. Jāatzīst, ka uzņēmumos ir eh, dažāda iekšējā kultūra un uh, Uh, uztvere par to, kas, ko nozīmē atbilstība prasībām cilvēktiesību jomā. Parasti uzņēmumi vēlas sevi aizsargāt pret uh, zaudējumiem un ne tikai vienkārši aizstāvēt cilvēktiesības. Un mums būtu jāmaina šī pieeja. Līdz ar to es savu uzrunu beidzu. Paldies, Kano kungs! Nākamais runātājs Dominiks Poķē no ekonomikas komitejas Francijas Nacionālajā asamblējā. Merci. Paldies par jūsu uzaicinājumu. Es ar, uh, uzskatu par lielu pagodinājumu iespēju šajā uh, 70. starptautiskās cilvēku tiesību deklarācijas gada dienā pastāstīt par pieredzi, kas mums ir uzkrāta Nacionālajā asamblējā. Mēs esam uh, pionieri pasaulē šajā jomā attiecībā uz mātes uzņēmumu, uh, padziļināts izpētes prasībām, attiecībās ar uh, Eh, meitas uzņēmiem un filiālēm. Mēs esam eh, pie tā strādājuši kopā ar nevalstiskām organizācijām, Francijas arotbiedrībām, akadēmiskām aprindām, un šeit bija eh, liels eh, plašs politiskais atbalsts, bet eh, galvenais virzītājs spēks bija parlamentu vairākums iepriekšējā sasaukumā, bet jāsaka, ka šeit ir vienprātības starp politiskiem spēkiem. Un parlaments, pilsoniska uh, sabiedrība mobilizējās un mums izdevās panākt demokrātisku uzvaru gan mūsu valstī, gan varbūt vēl plašākā mērogā. Runa ir tāda, ka ANO, Eiropas Savienība, citas struktūras aicina mūs novērst cilvēku tiesību pārkāpumus un uh, kaitējuma nodarīšanu videi. Tātad vides aizsardzība arī ir cilvēku tiesību uh, sastāvdaļa, jo uh, vide ir mūsu kopīgā māja un tādēļ cilvēku tiesību un vides jautājumi ir jāiestrādā vienotā politiskā diskursā. Un šobrīd Eh, ir eh, iespējas eh, tiesnešiem veikt pasākumus, tātad pieņemt obligātus lēmumus, lai ehm, pārietu pāri robežai, tātad pārkārt šo robežu, kas it kā šķir to, kas dod rīkojumu un kas šo rīkojumu izpilda kaut kur citviet pasaulē. Šeit ir runa gan par uh, lauksaimniecību, gan par celtniecību, gan par citu uzņēmumu darbību. Tagad ir iespējams izveidot uh, uzraudzības plānu, ņemot vērā visus riskus, ko uzņēmums uzņemas, deleģējot ražošanu uh, Uh, kādam uh, uzņēmumam citviet pasaulē, un Bērķu uh, šī plāna uzdevums ir novērst kaitējumu noradīšanu cilvēktiesībām un videi. Protams, viss balstās uz pragmatismu, un šis princips ir iestrādāts arī ANO principos, tas ir ekī princips, proti uh, šie principi tiek īstenoti progresīvi, tas attiec uzņēmumiem, kur ir uh, vairāk nekā 100 tūkstoši darbinieku, un uh, tas attiec uz divām trešdaļām mūsu valsts ārējās tirzniecības. Tātad šī ietekme ir diezgan ievērojama. Tātad mēs, uh, mūsu uzmanības centrā ir lielākie transnacionālie uzņēmumi, uh, Uh, Francijā un uzņēmumi, kam ir uh, liels filiālis uh, citās valstīs. Tiek veidots kā trešais ceļš starp normatīvu sistēmu, kas uh, ir pārāk sarežģīta un to nav reāli iespējams piemērot uh, pašreizējos sarežģītajos raž, uh, ražošanas apstākļos pasaulē, un no, uh, no otras puses sistēmu, kur ir vienkārši tāda brīvprātīga pieeja. Tagad šos pasākumus uzņēmumi paši īsteno, balstoties uz savu pieredzi un likums to visu rosina darīt, lai uh, uzņēmumi mazinātu riskus, ar ko tās uh, šie uzņēmumi saskaras. Un uh, tiesneši izvērtē, cik piedāvātie risinājumi ir efektīvi. Un uh, publiskās iestādes darbojas kā neatkarīgs arbitrs, kas izvērtē šo situāciju. Ja uzņēmums neīsteno savu uh, uh, monitoringa plānu, tad uh, gan publiskās iestādes, gan ārotbiedrības, gan nevalstiskās organizācijas var vērsties pie tiesneša Francijā un uzņēmums tiks uh, notiesāts tādēļ, ka vai nu šāds plāns vispār nav bijis, vai tas nav īstenots, un ja notiek kāda traģēdija, tad šāda plāna iztrūkums vai neatbilstoši īstenošana ir vainu pastiprinoša apstāklis tiesas procesā. Un šeit mēs atkāpjamies no tradicionālā ekstrateritorialitātes principa un eh, šī, eh, šeit ir runa tagad par solidāru uh, nacionālo valstu suverenitāti pasaules mēroga. Līdz šā gada beigām 250 lieliem uzņēmumiem šādi plāni ir jāizstrādā, jo no nākamā gada 1. janvāra šis likums stājas spēkā. Šis likums, ko mēs pieņēmām, ir kā iedvesmas avots ANO mērogā, par to interesējas daudzas valstis un gribu teikt, ka šeit ir runa par trim līdz četriem pamatprincipiem, kas ir būtiski. Tātad cīņa pret uh, izvairīšos no nodokļu maksāšanas, un tie ir uh, tie principi, kas būtu jāievēro Eiropas uzņēmiem globalizācijas apstākļos. Paldies, Paķiekungs! Tagad uzstāsies senators Manuela Altava no ekonomisko lietu komisijas. Viņš vada uh, tiesiskuma, tieslietu komisiju Spānijas senātā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Kolēģi. 2014. gadā tika pieņemts lēmums Dienvidāfrikā ievērot cilvēku tiesības, un tas patiešām bija ļoti nozīmīgs stūrakmens. Un pērnajā gadā savukārt Spānijas senāts pieņēma rīcības plānu cilvēktiesību jomā, kas balstās uz ANO uh, svarīgākajiem cilvēktiesību principiem. Uh, bija eh, vairākas eh, konsultāciju procedūras. Mēs eh, sarunājāmies gan ar pilsonisko sabiedrību, gan arī citu jomu pārstāvjiem. Tas prasīja divus gadus, darbs tika koordināts arī tajā skaitā ministrijās. Mēs vēlējāmies radīt plānu, kā šos ANO cilvēku tiesību principus iedzīvināt un īstenot. 2014. gadā cilvēktiesību padome pieņēma šos principus vienbalsīgi, un Spānija arī ir apņēmusies aizsargāt cilvēktiesības tiesības Mēs esam viena no valstīm, kas var lepoties ar paraugu praksi šajā jomā. Protams, mēs vēlamies arī veicināt mūsu uzņēmumu konkurētspēju. Ir jārada pareizais ietvers, lai mūsu uzņēmumi varētu atrast partnerus visā pasaulē, ievērojot cilvēktiesības. Šajā plānā ir atzīmēts, ka tas ir secīgs process. Plāns ilgs trīs gadus un e, pašreizējais plāns beigs darboties 2020. E, gadā. Ir arī izveidoti īpaši instrumenti, lai sasniegtu nospraustos mērķus, un būs arī izvērtēšanas komisija, kas plānu tā beigu datumā um, izvērtīs. Kopīgi Ar citiem partneriem mēs esam lēmuši šo plānu turpināt un izstrādāt jaunu, kad pašreizējais būs beidzis. Ir arī informatīvās kampaņas, izglītojošas kampaņas, lai vairāk runātu par cilvēktiesībām un to ievērošanas nozīmīgumu. Ir, protams, jāinformē arī uzņēmēji, cik svarīgi ir ievērot cilvēku tiesības attīstības sadarbības ietvaros. Mūsu diplomātisko struktūru personāls arī ir atbilstoši jāizglīto un ir jāatbalsta vadlīnijas diplomātiskajās misijās, konsulātos, mūsu delegācijās ārzemēs. ir uh, jāizmanto šīs vadlīnijas, uh, ņemot vērā ANO cilvēku tiesību padomes ieteikumus. Mums ir jārunā par to, kā arī MVU un uh, lieliem uzņēmumiem ir jāievēro cilvēku tiesības. Mums ir jārada piemērs šajā kontekstā. Ir jācīnās pret pārkāpumiem, ja mēs runājam piemēram par globalizācijas sekām. Globalizācija ir radījusi tādu kā asimetriju starp valstīm, kopienām un arī cilvēkiem. Tieši tādēļ ir jāpieprasa vairāk taisnīguma. Nabadzīgākajās valstīs ir uh, arī jāveicina cilvēktiesību ievērošana starpvaldību grupai ANO ir uh, jārada īpaši uh, e, saistošs līgums, lai varētu vērsties pret nesodāmību, un starptautiskā sadarbība šajā jomā ir jāveicina. Ir jāatbalsta pilsoniskā sabiedrība, ir jābūt apmaiņai ar akadēmiķiem. Uh, ekspertiem, augsta līmeņa domātājiem, lai varētu patiešām daudzināt un popularizēt cilvēku tiesību ievērošanas nozīmi. Ir jārada arī jaunas saistības milzīgajiem koncerniem starptautiskā līmenī, lai arī tie rūpīgāk ievērotu cilvēku tiesības. Dāmas un kungi deputāti! mēs runājam par to, ka arī ir e, jāuzņemas sociālā atbildība uzņēmumiem. Ir jārada tāda ekonomiskā sistēma, kas ciena un ievēro cilvēktiesības, arī darba ņēmēju tiesības un sociālās tiesības tai skaitā. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība un arī Spānija uh, tām ir jāapņemas uh, ievērot šo instrumentu, ir jāizveido uh, juridiski saistoši instruments visiem aktoriem, ir uh, arī jāpieprasa cilvēku tiesību ievērošana no trešajām valstīm. Šim instrumentam ir jābūt kā papildvērtībai, lai varētu ievērot galvenos ANO principus un cilvēku tiesības. or to the EU in the place of the chair of the UN open-ended intergovernmental working. Tagad uzstāsies Albornoz kundze, kas mūs informēs par uh, ANO starpvaldību uh, grupas panāktajiem rezultātiem. Paldies, labdien! Es gribēju uh, padot labdienu gan Eiropas parlamenta, gan Nacionālo parlamentu deputātiem un visiem kolēģiem, kas ir šeit panelī. Ir ļoti labi, ka mēs varam runāt par to progresu, kas tika panākts daudzpusējās sarunās, lai ieviestu instrumentu, kas uh, noteiktu to, kā uzņēmumiem ir jāievēro cilvēku tiesības. Uh, Es gribēju pateikties par panākto progresu, kas ir nodrošināts šajās sarunās. Eiropas Savienība ir ļoti būtisks spēlētājs, kas šo sarunu procesu var patiešām tādā ievērojumā veidā virzīt uz priekšu. Mums ir jāparūpējas, lai būtu patiešām saistošas normas attiecībā uz cilvēku tiesībām arī uzņēmumiem. Nevienmēr nesaistošie uz brīvprātības principu balstītie noteikumi tiek ievēroti. E, tādēļ šāds juridiski saistošs līgums patiešām būtu ļoti svarīgs, lai arī uh, e, cilvēku tiesību pārkāpumu upuri varētu kaut ko panākt. Eh, ja starptautiskie uzņēmumi ir eh, pārkāpuši viņu tiesības. 80% no precēm un pakalpojumiem visā pasaulē tiek saražoti tādā fragmentētā vērtību ķēdē. Un, protams, atšķirīgās valstīs ir atšķirīgas uh, Uh, sistēmas, atšķirīga likumdošana Ekvadora un Dienvidāfrika pērn arī uh, izstrādāja īpašu instrumentu un to prezentēja ANO. Tika izveidota īpaša starpvaldība grupa, kurai tika piešķirts mandāts, lai vēstu sarunas par īpašu instrumentu izveidu cilvēktiesību jomā lai eh, varētu sadarboties ar tām, tiem uzņēmumiem, kas eh, darbojas starptautiskā kontekstā. Ekvatorā vadīs šo grupu, jo eh, tā arī bija viena no valstīm, kas inicijēja tās izveidi. Bija arī viena sēde nu pat oktobrī, un sarunas jau notika uh, balstoties uz uh, šī juridiskā instrumenta uzmetumu, kam ir uh, jau sagatavot vairāki panti. ANO augsto augstais cilvēku tiesību komisārs pērnā gada jūlijā šo dokumentu visiem izplatīja. Šajā dokumentā ir iekļauti galvenie cilvēku tiesību komponenti, kas ir jāievēro valstīm un arī uzņēmumiem. Šeit netiks radītas jaunas saistības, bet jau uh, būs atrunāts, kā efektīvi īstenot jau spēkā esošās. Uh, ir arī paredzēts īpašs uh, instruments, kas ir jāizmanto pārkāpumu gadījumā, lai varētu vērsties pret to, ka starptautiski uzņēmumi mēģina izvairīties no savas atbildības. Mēs, protams, varam šo sarunu vēšanas uh, pamatu vēl mainīt. Uh, bet mums ir patiešām aktīvāk jāvēršas uh, pret cilvēku tiesību pārkāpumiem arī uh, uzņēmēja darbības vidē. Cilvēkiem ir jābūt uh, tiesībām um, uz jurista pakalpojumiem, uz un ja uzņēmumi pārkāp cilvēku tiesības, tiem ir jātiek sauktiem pie atbildības. ANO dalību valstis eh, ļoti aktīvi iesaistās šajā darbā un ir apmēram 400 dažādu valstu pārstāvi, delegāti no starptautiskām organizācijām, akadēmiķi un citi nozīmīgi spēlētāji. Ja būs pārkāpumi, ir iespējams arī vērsties eh, starptautiskajā cilvēktiesību tiesā. Uh, Mēs konsultējamies arī ar reliģisko organizāciju pārstāvjiem, visu konfesiju pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām. Notika 16 šim um, instrumentam veltīti pasākumi, un tas patiešām ir radījis lielu interesi sabiedrībā. Un uh, Darbā piedalās arī 30 eksperti no visiem uh, reģioniem, kas runā par līguma uh, juridiskajām detaļām. Un visas dalību valstis, uh, kā arī citi iesaistītie spēlētāji tiek mudināti līdz februāra beigām iesūtīt savus priekšlikumus attiecībā uz šo, šo līguma uzmetumu. Ceturtajā darba grupas sēdē tika pausts uh, daudz uh, dažādu priekšlikumu, vērtīgu atziņu, un līdz 19. februārim tas viss ir jāapkopo. Un referentam pārskatīta teksta redakcija ir jāprezentē uh, līdz šī gada, jū, līdz nākamā gada jūlijam. Piektajā sēdē bija tiešas starpvaldību sarunas. Būs tiešas starpvaldību sarunas, mēs jau balstīsimies uz šo pārskatīto teksta redakciju un sāksim strādāt pie atbilstoša protokola. Pirms šīs piektās sēdes būs neoficiāls konsultācijas ar dalību valstīm, ar ANO dalību valstīm, reģionālajām grupām, starp valdību organizācijām un dažādām ANO struktūrām. Būs arī neformālas sarunas par pārskatīto uh, darba programmu, protams, uh, sarunu process varētu prasīt vairākus uh, gadus, uh, līdzīgi kā tas ir noticis runājot par citiem būtiskiem cilvēktiesību instrumentiem. Uh, Šeit ir uh, jārīkojas uh, nekavējoties, un mums ir jāsaprot, ka ir jāizskauž jau kādas robežas, uh, kas tiek radītas cilvēku tiesību aizsardzībai. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu dalību valstu parlamentu pārstāvjiem. Ir arī īpašas veidlapas, lai varētu pieteikties runāt tagad. Uh, došu vārdu tiem, kas jau pieteicās iesteikties. Gonzalesa kungs no Portugāles lūdzu. it is not working. Kaut kas ir nogājis greizi, vaicā priekšsēdētājs. Paldies! Man bija oktobrī iespēja piedalīties kādā pasākumā, ko inicijēja Austrijas prezidentūra Vīnē. Tur tika runāts par pamatiesību hartas uh, nacionālo īstenošanu dalību valstīs. Uzkrītoši bija tas, ka šajās debatēs galvenokārt tika runāts par normu un tiesību pareizo piemērošanu, kā to varētu garantēt. Pēc tam tika runāts par Eiropas un startautisko īstenošanu. Ja runājam par pamatiesību hartu, tās uh, universālais raksturs un cilvēku tiesību nedalāmība ir svarīgākie principi. mēs runājam par to, ka šeit nav tādas, tāda klasiska nodalījuma starp pamat brīvībām un pamatiesībām. Mēs runājam arī par ekonomiskajām, eh, sociālajām un kultūrālajām tiesībām. Un, ja runājam par pamatiesību hartu, līdz ar to nav pieņemams runāt tikai par tādu mazu fragmentu, par tiem eh, jautājumiem, kas varētu būt saistīti tikai ar uh, tiesiskumu, tieslietām. 2009. gadā tika noteikts, ka šai hartai ir saistošs raksturs, bet izskatās, ka dalība valstis un institūcijas to visu neustver pārāk nopietni. Como dotado eh, de uma força eh, jurídica superior à força. Nu, pat dzirdējām, ka harta ir patiešām ļoti svarīga. Tai ir eh, šis uh, dominējušais raksturs, runājot par kopienas tiesībām, un tā ir saistoša ar saistošu raksturu. Es gribētu teikt, ka Eiropas iedzīvotāji ir kļuvuši. Um, varbūt par upuri eh, nu, tādai visai aizspriedumainai attieksmei tiek runāt par globalizāciju, par rietumu kapitālismu, nu gandrīz te uz Dikensa darbiem varam atsaukties, eh, kas, ko viņš savulaik rakstīja. Mums ir jābūt tādai reāli politikai. Kas notika Grieķijas gadījumā, tas arī ļoti daudzus ir satraucis. Uh, Mums ir jāsaprot, ka cilvēku tiesības ir jāievēro un pamatiesību harta ir pilnīgi visur jāizteno bez izņēmuma. Paldies! Manuelē Petri Florindi no Rumānijas. Lūdzu, jums vārds. Paldies! tiek runāts par uh, nevienlīdzību, par cilvēktiesībām un to neievērošanu arī uzņēm, uzņēmējdarbības vidē. Dažkārt eh, cilvēku tiesības tiek pielīdzināts darba ņēmēju tiesībām, bet es gribētu teikt, ka mums ir jārunā arī par to cilvēku tiesībām, kam nav piekļuvis darba tirgumu vai, nu, ņemot vērā nevienlīdzību izglītības sistēmā, vai arī tādēļ, ka šie cilvēki gluži vienkārši atšķirs no citiem. Mēs varam minēt piemērus gan Eiropas Savienības iekšēnē, gan ārpus tās. Piemēram, Romi. Mēs pieņemam darbā cilvēkus un mm, jāsaka, ka Romi bieži vien pat, eh, nu, nesūta motivācijas vēstuli uz uzņēmumiem, jo zina, ka tam nav nekādas jēgas, jo viņi tāpat nedabūs šo darbu. Vai Eiropa kaut ko dara, lai cīnītos pret šādu praksi? Jā, vai dalību valstis kaut ko dara lietas labā? Nu, šādi tādu vai lieli uzņēmumi kaut ko dara, lai vērstos pret šo diskrimināciju. Daži jā, bet vairums tomēr manās acīs to nedara. Tādēļ galvenie izaicinājumi Eiropas eh, Savienībai un dalību valstīm, kā arī uzņēmumiem nozīmē ne tikai cilvēku tiesību ievērošanas uh, monitoringu, bet arī to, kā tiek ņemts izstumto grupu cilvēktiesības vērā. Paldies! Nordolis kungs. Uh, vēl. Ļoti slikti uzrakstīts, nesaprotam uz, uzrakstīts ir Rasmus kungs no Dānijas. Nordkvists Rasmus, lūdzu. Gandrīz pareizi jūs izlīsījāt man uzvārdu sakarunātājs. Neuztraucieties. Paldies, paldies par šīm diskusijām. Ļoti interesanti. Poķie kungs, tam, kas notiek Francijā, es esmu sakojis ļoti uzmanīgi. Mēs mēģinām to pašu panākt arī Dāņu parlamentā. Es ceru, ka šajā cīņā mēs uzvarēsim. Mums Protams, ir ļoti vērtīgi apmainīties ar šo pieredzi, un tas var arī mums kalpot kā tāds vērtīgs arguments, pasakot, lūk, Francijā viņi to jau ir izveikuši, ta, paveikuši, tagad ir mūsu kārta to darīt. Mums vajag varbūt vairāk saistošu instrumentu un mazāk pļāpu. Mums ir vadlīnijas, mums ir uzņēmumi, kas ir pat daudz lielāki nekā uh, mazas, mazas valstīņas kopā ņemtas. Un šeit ir lielas problēmas. Un eh, darba grupa, kas strādā pie eh, šī legāli saistošā instrumenta attiecībā uz eh, uzņēmumiem. Mums ir jāpieprasa aktīvāka darbība arī parlamentos. Eiropas parlaments ir pieņēmis rezolūciju, bet ko tad dara dalība valstis? Tur jau situācija ir daudz bēdīgāka. Mēs mēģinājām tiešām. Uh, Eh, kaut ko panākt arī Dāņu parlamentā. Nebija pat pašsaprotam panākt to, ka cilvēki devās uz eh, šīs intergrupas sēdēm. Mums ir jāizveido juridiski saistoši instrumenti, jo ir pienācis eh, laiks izbeigt sarunas un runāt tikai par vadlīnijām. Paldies! Thank you very much! Paldies! Ελένη Σταμαγιάκη, Νο Γκριέκης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Liels paldies priekšsādātāji, dāmas un kungi. 2000. gada decembrī Nicā, Francijā, tika parakstīta cilvēktiesību harta. Un balstoties uz tās darba ņēmēja tiesības ir aizsargāts kā cilvēktiesības. Tas ir Eiropas Savienības nor, normās un Šajā hartā ir noteikts, ka tiesības uz uh, darbu tiek aizsargātas, uh, tiek aizliegts uh, piespiedus darbs, ir tiesības uz sociālo drošību, ir aizliegts bērnu darbs, nodarbināšana un ir aizli, aizsargāta jauniešu nodarbinātība ir īpaši pieminēts vecāku atvaļinājuma tiesības un Grieķijas likumdošanā, ja kāda tieša vai netieša diskriminācija saistībā ar dzimumu ir um, aizliegta, nedrīkst cilvēku atlaist uh, um, no darba tādēļ, ka tas kļūst par vecāku un arī ir noteikts vecāku atvaļinājums pēc bērna piedzimšanas vai adopcijas. Un vēl jau vairāk. Uh, Šo atvaļinājumu var izmantot abi vecāki. Tā, lai ne tikai sievietēm būtu jārūpējas par, še, par bērniem. Un pēdējā laikā Grieķijas sociālās drošības ministrija ir izveidojusi īpašu atvaļinājumu bērna barošanas un bērna aprūpes atvaļinājumu. Šīs normas, diemžēl, tās neatiecas uz vienzimuma ģimenēm. Un arī tiem, kam ir mm, tātad civillaulība, arī uz viņiem šādas normas nav attiecināmas. Mums ir vesela virknē nacionālo likumu, kas uh, atrunā darba ņēmēja tiesības, bet neskatoties uz to, šīs uh, šīs tiesības bieži vien tiek pārkāptas. Gribētu arī minēt, ka daudzi uh, zema līmeņa prasmju darba ņēmēji strādā uh, ļoti smagos uh, apstākļos ar lielu spiedienu, bet viņiem nekādas aizsardzības nav un uh, iespēju atkārtot strādāt atlaišanas gadījumos arī nav. Nu, te mēs runājam par cilvēkiem, kas strādā uh, uzņēmumos, kas ieguvuši darbu, Konstantīna Kuneva, kurai tika uzbrukts darba laikā. Viņa bija arotbiedrības pārstāve apkopēju asociācijā un Grieķijas likums. Kopš 2015. gada ir vesela virkne likumu un uh, normu un tiek ņemti vērā atsevišķi līgumu, līgumi. Mēs mēģinājām apturēt šo um, tātad uh, sistēmu, kad uh, viens darba līgums tiek nodots citam. To ir apstiprinājusi arī tiesa. Uh, būs jāīsteno pasākumi darba ņēmēja tiesība aizsardzībai, un ja mēs runājam šajā saturā par cilvēku tiesībām un par uzņēmumiem, mums ir jārunā par darbinieku uh, aizsardzību, par mazaizsargātām grupām, par sieviešu aizsardzību, uh, cilvēkiem ar invaliditāti, LGBT, imigranti un bēgļi, cilvēki, kas pārsnieguši 50 gadu vecumu, viņu visu tiesības uz darbu un arī darba tiesība aizsardzība gan darbā, gan arī ārpus tā. Paldies! Paldies! Un pēdējais runātājs Roza Aldē no Spānijas, lūdzu. Labdien! Paldies! Paldies par doto iespēju piedalīties šajā apakškomitejas sanāksmē. Gribēju tikai norādīt, ka starp valdību darba grupas ceturtajā sanāksmē 15. un 19. novembrī zinām, ka arī Eiropas Savienības um, deputāti piedalās šajā, tātad Eiropas Savienība piedalās aktīvi, arī Spānija aktīvi izteicās un runāja par cilvēktiesību aizstāvju un cietušo tiesību aizstāvību. Neatkarīgi mēdīji un nacionālie cilvēktiesību institūti mēģina panākt to, ka cilvēktiesību pārkāpumu cietušo balsis tiek sadzirdētas. Un esam padalījušies arī um, mūsu plānā, skatoties, kā tas var nodrošināt uh, tiesību aizsardzību, jo īpaši cietušajiem. Tas ir tas, ko gribēju minēt. Paldies! Liels paldies! Vai vēl kāds gribētu izteikties? Jūs pārstāvat NVO. Jā, divi vārdi man šeit. Adriānai Spinozas kundze, rīcība politikas vadītāja korporatīvās tiesiskuma jomā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paturot prātā visu, ko esmu dzirdējis, šķiet, ka varam vienoties, ka viens no svarīgākajiem jautājumiem, par ko šodien mums jārunā, ir, ir jāievēro cilvēktiesības. Uh, globālajās arī operācijās. Un tādēļ man prieks, ka gan Nacionālajie parlamenti, gan Eiropas parlamenta deputāti šodien satikušies, jo es gribu norādīt, ka mums ir lieliski unikāla iespēja risināt šo izaicinājumu, pie tā strādāt. Jā, uzraudzības uh, likums, ko minēja Guķē kungs, uh, tas mainīs situāciju, jo tas bija pirmais likums globālā līmenī. Uh, kas uzlika par pienākumu lieliem uzņēmumiem ievērot cilvēktiesības pārrobežu darījumos un operācijās. Bet man jāatzīst, ka Francija vairs nav vienīgā. Mūsdienās aizvien vairāk uh, valstu Eiropā domā par tiesību aktiem, kas noteiktu par pienākumu uzņēmumiem izvairīties no cilvēktiesību pārkāpumiem viņu piegādes ķēdē. Tas nozīmē, ka tiek, uh, ir jāveic šī kontrole, uzraudzība, un tas ir viens no uh, pamatprincipiem, ko ir atbalstījusi arī Eiropas Savienība savulaik. Trīs piemērus gribētu minēt. Šveicē mums ir likumdošanas process, uh, uzraudzība, korporatīvā atbildība, tas ir guvis uh, lielu atbalstu no uzņēmējdarbības pārstāvjiem Nīderlandē, Austrija arī runā tagad par likumdošanu. Uh, Um, bērnu nodarbinātības jomā. Un Vācijas valdība ir apņēmusies domāt par potenciāliem uh, tiesību aktiem, kā nodrošināt, ka uzņēmumi īsteno šo uh, cilvēktiesību situācijas uzraudzību. Tas vienkārši atbilst sabiedrības prasībām, pilsoniskās sabiedrības uh, organizācijas, pilsoņi un arī uzņēmumi aicina īstenot uh, šīs normas, kas pieprasīt no uzņēmumiem uh, īstenot cilvēku tiesību aizsardzības notiek Luksemburgā, Somijā un tā tālāk. Šāda tipa uh, kontroles uh, likumdošana gūst atbalstu, nu, jo no vienas puses tā darbojas profilaktiski, no otras puses tā ļauj uh, gūt taisnu tiesu korporatīvo noziegumu cietušajiem. Tas ir ļoti labs instruments, ko cilvēks sāk aizvien vairāk izmantot. Tas nozīmē, ka notiek pārmaiņas Dažas Eiropas valstis un arī uzņēmumi šobrīd vada ceļu, ceļ, ceļi ir cēmlauži, un pat ja pārējās valsts un Eiropas saimnība negrib atpalikt, tad arī tām ir jāiesaistās šajā kustībā, nodrošināt ilgspējīgu ekonomiku, nosakot saistošas prasības attiecībās uzņēmumiem saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu. Liels paldies! Paldies! Debīšu Tothārdu! kas ir ASEAN koordinātore. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es pārstāvu Debiju Ash. Es strādāju ar kopienu pārstāvjiem Āzijā un mēs pastāvīgi atklājam, ka cilvēktiesību pārkāpumi saistībā ar uzņēmējdarbību kļūst par vienu no visaptvarošākajiem, plašāk izplatītajiem pārkāpumiem. Tādēļ priecājamies, ka jūs tam pievēršat uzmanību. Pat Mjānmā, kur kopumā situācija ar Rohingiem ir ļoti skumja, redzam, ka ir arī ekonomikas un biznesa dimensija šai krīzei par ANO uh, pavat principiem cilvēktiesību jomā ir vērts atzīmēt, ka Eiropas Savienībai trūksta uh, reģionāla rīcības plāna, un esošā Austrijas prezidentūra te vēl aizvien nav sava nacionālā plāna, tāda paša arī nav Rumānijai, kas pārņems prezidentūras grožus nākamgad. Bet iespējams mums vajadzētu iet tālāk un runāt ne tikai par brīvprātīgām vadlīnijām, bet pieņemt modeļus cilvēktiesību kontroles likums, ko ir uh, īstenojas Francija, piemēram, un mums vajadzētu arī sekot Ekvadoras, piemēram, domājot par, piemē, par darbu, kas ir ticis paveikts ANO līmenī pie juridiski saistoša līguma, kas nodrošinātu, ka uzņēmumi izpilda savus cilvēktiesību pienākumus un dot iespēju tām valstīm, kas vēlas īstenot uh, cilvēktiesības, lai viņas spētu savā teritorijā to arī paveikt. Gribēju arī vēl norādīt, ka diemžēl esot Ženēvā, piedaloties starp sesiju darba grupā par saistošo līgumu, ir skumji redzēt, ka Eiropas komisijas pārstāvība kaitē visam šim pasākumam nonākt pie saistoša līguma. Un tas un mm, tiešām, tiešām neatbilst Eiropas vērtībām un Eiropas parlamenta vēlmēm. Augstu vērtējam to, kas tiek uh, paveikts uh, dažādajās Eiropas Savienības institūcijās, mēģinot konsekventi un pastāvīgi īstenot cilvēktiesību saist pienākumus arī uzņēmējdarbības kontekstā. Man jāsaka, Eh, kas attiecas uz tirzniecības un investīciju nolīgumiem, tad eh, te mēs neesam vairs Briselē, mēs esam eh, kauboju pilsētā mežonīgajos rietumos. 2016. gadā Eiropas ombuds norādīja, ka komisija ir vainīga, tātad ir jāvaino uh, Uh, tajā, ka nav pienācīgi teikts, veikts izvērtējums uh, cilvēktiesību situācijas ietekmei Eiropas Savienības Vietnamas nolīgumam. Un šogad investīcija aizsardzības nolīgums uh, attiecībās ar Vietnamu jau atkal šokējoši nenodrošina pietiekams garantijas cilvēktiesību ievērošanas jomā. Neskatoties uz to, ka pēdējo 18 mēnešu laikā Vietnamas iestādes ir um, ķērušās pie cilvēktiesību smagākiem pārkāpumiem pēdējo gadu vēsturē. Tādēļ, ja mēs vēlamies, lai politika būtu konsekventa un atbilstu un ievērot cilvēktiesības, mums ir nepieciešams kopīgi, kopumā skatīt gan procesu, gan saturu uh, brīvā brīvās tirzniecības līgumiem un investīcijā aizsardzības nolīgumiem. Un nobeigumā kritika par uh, um, investīciju, investoru strīdus šķiršanas mehānismu normu. Redzam, ka tā tiek ļaunprātīgi izmantota, lai aizsargātu uzņēmumus un ļautu tiem izvairīties no tā, ka tie ir jāpil, tiek pildīti, uh, pildītas saistības, tajā skaitā arī tiesība aizsardzības līdzekļu trūkums kopienām. Nedrīkstam pieļaut, ka tas turpinās, jo uzņēmums saka, ka viņiem ir jābūt tiesībām nemaksāt par cilvēktiesību pārkāpumiem, tad jāatcerās, uh, ka kad mēs uh, Eiropā tika izbeigta vergu tirzniecība, tad uh, vergu tirgotājiem tika dotas kompensācijas par uh, to, ka beidzies viņu ienesīgais uh, rūpals, un mēs nevaram pieļaut, ka šāda situācija Eiropā vai pasaulē turpinātos vai atkārtotos. Paldies! Uh, Dārgie kolēģi! Vēl viens parlamenta, Eiropas parlamenta deputāts vēlas izteikties. Alberto Airola, Itālijas parlamenta deputāts, lūdzu. Labdien! Paldies! Esmu arī tie, cilvēktiesību, nu pat izveidotās cilvēktiesību komisijas priekšsēdētāja vietnieks šajā jautājumā. Pilnībā varu pievienoties Francijā notiekošiem un pilnībā to atbalstīt attiecībā uz transnacionālo uzņēmumu tātad uzraudzību šiem multinacionāliem uzņēmumiem, kas neievēro uh, cilvēktiesību deklarācijas tekstu. Un arī portugāļu kolēģi teiktais zināmā mērā arī Dāņu kolēģis, kas runāja, mums kaut kā ir jāmēģina um, domāt par mūsu iekšieni, par Eiropas Savienības valstīm. Jādomā varbūt par saistošākiem instrumentiem, tādēļ atbalstītu saistošus instrumentus, bet tā problēma, ko bieži vien pamanu, ir tas, ka attiecībās starp daudz nacionāliem uzņēmumiem un um, valstīm Āfrikā bieži vien ir novērojama ļoti smaga mm, diskriminācija, bieži vien netiek ievērotas ekonomiskās uh, tiesības un uh, arī cilvēktiesības tā rezultātā. Nu, piemēram, uh, vērtīgo izrakteņu ieguve ir ļoti labs piemērs vai uzņēmumi, kas tirgojas un iegūst šos mm, produktus, un bieži vien uh, visi skatās otrā virzienā. Tādēļ, manuprāt, ir svarīgi ne tikai cīnīties pret šiem lielajiem uzņēmumiem, kas uh, neievēro noteikumus un uh, un klaji ignorē darba ņēmēja tiesības, bet tajā pašā laikā ir jāstrādā arī ar ANO kopā. Arī tur galu galā mm, sēž visi šie paši prezidenti, kas pieļauj, ka viņu valstī tiek mm, īstenoti mm, šādi noziegumi, šādas darba situācija, nu, un pēc būtības tā ir verdzība. Ir jābūt iesaistei, ir kaut kas jādara, jo pretējā gadījumā mēs vienkārši um, skarsim šos uh, lielos uzņēmumus, un tas visticamāk beigās vairs, tātad šis uzņēmums vairs nedarbosies, nenodarbosies ar savu uh, uzņēmējdarbību, bet, nu, ir iespējas arī atbildīgi reaģēt un novērst uh, ļoti smagus pārkāpumus. Tādēļ šeit ir svarīgi arī šādā virzienā strādāt. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Darbie kolēģi, darbie klausītāji! Gribētu tikai pieminēt, ka jauniem Eiropas Savienības uh, locekļiem Austrum un Centrāla Eiropas valstīm tas ir visai liels izaicinājums. Uh, attiecības starp uh, cilvēktiesībām, investīcijas, daudz nacionālie uzņēmumi. Pēc tam, kad šīs valsts iestājas Eiropas Savienībā, šie uzņēmumi nonāca pie mums un, nu, nenākas viegli Ļoti smaga problēma tā ir arī Eiropas Savienības iekšienē, ne tikai trešajās valstīs. Un nobeigumā uz pusotru minūti došu vārdu jums, paneļrunātājiem, tādā pašā secībā. Kā jūs jau izteicāties? Sahāna kundze. Lūdzu. Paldies. Paldies par ļoti vērtīgiem komentāriem. Gribētu pievienoties aicinājumam izbeigt šo mežonīgo rietumu kapitālismu, ko pauda Portugāles pārstāvs. Jā, tas, ko mēs vēlamies, ir mainīt šo piegādes ķēdes modeli, kas var darboties arī strādājošiem. Šeit gribētu pateikties arī Grieķijas deputātam par to, ka viņš ļoti veikli aprakstīja, ko domājam ar darba ņēmējiem. Tie nav tikai strādnieki, bet uh, visi, kas grib iekļūt darba tirgu, mazais sargātie, kam nav darba līguma un tā tālāk. Tad, kad mēs runājam par darba ņēmējiem, mēs runājam ļoti plašu personu. Mēs domājam par ļoti plašu personu klāstu. Iedrošinoši bija dzirdēt, ka daudzi parlamenta deputāti iedvesmojas no šī Francijas likuma. Francijas uzņēmumi vēl aizvien gūst peļņu, ceram, ka viņi dalās arī ar darba ņēmējiem. Un, nu, redzam, ka ekonomika tas nav sagrāvis. Tādēļ varam tikai tiešām teikt, ka lūgt uzņēmumus veikt šādus profilaktiskus pasākums, to nevajadzētu uzskatīt par tik ļoti milzīgu radikālu soli. Mums patiesībā visiem vajadzētu mēģināt uh, panākt to, ka izbeidz šī um, papildus ko, um, tātad ir labāka konkuret, konkurences situācija tiem, kas neievēro cilvēktiesības. Vajadzētu nodrošināt vienlīdzīgas spēles noteikumus, kā mēs to bieži vien saucam. Un vēl nobeigumā gribētu pievienoties Vikijas teiktajam. Gribam jūs dzirdēt. Jūsu līgumi Manuprāt, ir ļoti daudz labās prakses piemēru, kas izskanēja arī šorīt, un ceram, ka nākamreiz vēl būs vairāk šādu jau piemēru no jūsu puses. Paldies! Ā, nu, lūdzu. Liels paldies! Daudzos komentāros tika runāts par to, ka ir nepieciešami saistošāki līgumi. Mūsu pieredze un privātais sektors kopumā uzskata, ka tas nāktu par labu arī pašiem uzņēmumiem, jo tad tie spētu saprast, kas ir tās sarkanās līnijas viņu rīcībai, viņu darbībai. Runājot par līgumu, ir arī problēmas saistībā ar globālo pārvaldību. Nav bieži vien saprotams, kurai valstī ir iespējas radīt šādas saistošas prasības un beigu beigās. Uh, Mēs vienkārši atspoguļojam vēlreiz to, kas ir noteikts jau vadlīniju principos. Tātad minimālie standarti, cilvēktiesības ir globāls jautājums, kas turpinās būt svarīgs arī nākotnē. Un vēl gribētu arī norādīt tātad līgumi. Tā um, Francijā, Spānijā, Vācijā ir jauni piemēri, tātad mēģinot veidot šādu kontroles uzraudzības procesu, kas uh, domātu par nākotni. Un tādējādi panākot to, ka tiek ir uzņemas atbildība. Cilvēktiesība ievērošana. Es domāju, ka mēs turpināsim uh, identificēt uh, labo praksi, arī parlaments um, sniedz tam savu pienesumu, Un redzam, ka ir tagad uzņēmumi, kas īsteno šo kontrolas uzraudzības procesu, tas ir mainījis viņu darbības veidu, un bieži vien uh, ir nepieciešams uz, uzlabot arī to, kā vērtējam ietekmi, gan negatīvo, gan pozitīvo ietekmi, un tas ir tas, kur mēs redzam šo sasaist ar ilgspējīgas attīstības mērķiem un cilvēktiesībām. Un ir jādomā par to, kā šos procesus uh, varam veiksmīgi pievērot arī citos kontekstos. Arī tas ir svarīgi. Paldies! Paldies! Un nākamais ir Francijas Nacionālās asamblējas uh, deputāts Dārgs Poķie. Paldies! Uh, šīs debatas tiešām bija ļoti interesantas. Daži arī pieminēja, cik uh, ātri uh, mēs to izdarījām. Vienu dienu tas notika. Uh, mūsu valstī nākamā dienā ANO līmenī. Es domāju, ka tēms ir ļoti svarīgs, domājot arī par konkurētspējas nodrošināšanu, jo tā ir cieši saistīta nākotnē ar cilvēku tiesībām un vides aizsardzību. Mēs nevaram uzvarēt šai cīņā, domājot tikai par zemākām, zemākām izmaksām, bet mums ir jāiestājas skaidri par mūsu principiem. Par to esmu pārliecināts. Nevar uh, tie, Nepietiek ar tādiem puspasākumiem vai neskaidrām normām. Mums ir skaidri jāīsteno principi, tā skaita arī par bērnu darbu. Un Francijas uzņēmumi mūs informē arī par to, ka ir šie izstrādāti šie uh, uzraudzības plāni, un uh, nākamā mēnesī es piešķiršu balvu uzņēmumam, kuram šis plāns būs vislabākais. Šeit tika pieminēts, um, pieminēt verdzības uh, atcelšana 19. gadsimtā. Un, protams, uh, tas sasauc ar to, ko mēs darām tagad. Mums ir jādomā par darba drošību, par uh, darba apstākļiem, un es uzskatu, ka uzņēmums spēja īstenot inovācijas, lai uzlabotu situāciju. Un, uh, Mums eh, tas ir eh, mūsu virzītāja spēks, nevis vienkārši karoks eh, māsta galā, un mums ir jācīnās un jāvirzās uz priekšu globalizācijas apstākļos. Paldies! Tagad vārds senatoram Altāvam. Paldies priekšsēdētāji! Vispirms vēlētos. Uh, pievērsties vienam jautājumam, ņemot vērā Rumānijas kolēģa teikto par to, ka ir tādi gadījumi, kad Romi vai, vai Čigāni atsevišķos uzņēmumos netiek pieņemti darbā. Gribu teikt, ka Spānijā mums ir daudz Eh, rumāņu strādājošo, un viņam ir pilnīgi tādas pašas tiesības kā citiem darbiniekiem, gan ekonomiskā, gan sociālā jomā, gan arī tiesības uz sociālo uh, nodrošināšanu. Protams, eh, es piekrītu tam, ka uzmanības centrā jābūt cilvēkam. Spānija ir izvēlējusies tādu pieju, uh, ka mēs balstāmies uz uh, konsensus principu, ka visām pusēm ir jāizrāda labā griba. Runa ir par ārotbiedrībām, uzņēmumiem, uzņēmumu vadošiem darbiniekiem. Mēs cenšamies nonākt pie vienošanās par par, lai panāktu cilvēktiesību ievērošanu. Un mm, mēs Spānijā vienmēr esam bijuši ļoti prasīgi pret mūsu uzņēmumiem, prasījuši, lai šie uzņēmumi rīkotos atbildīgi, lai tiktu ievērotas cilvēktiesības. Bet ar to vien nepietiek. Ir tādi uzņēmumi, tīpaši mazie un vidējie, kas izvirza stingrākas prasības un pievienojas šai nacionālajai rīcības programmai. Paldies! Muchísimas gracias. Bueno. Varas kundze. Paldies. Kā jūs zināt, Ekvadora vada eh, šo starpvaldību darbības grupu, kurā notiek sarunas par saistošu tiesību instrumentu. Un es gribētu vērsties pie jums ar aicinājumu rosiniet savas valdības, eh, panākot to, ka Eiropas Savienība aktīvāk iesaistās sarunās par šā saistošā tiesību instrumenta izveidi jo jūsu rīcībā ir uh, liela pieredze uh, strādājot pie Eiropas Savienības tiesību aktiem, un tādēļ jūs varat dot lielu ieguldījumu šajā procesā. Mēs uh, vēlamies nonākt pie vienprātības, lai arī varētu panākt to, ka šīs normas tiek apstiprināts un ka tās stājas spēkā, un tādēļ aicinām Eiropas Savienību aktīvi iesaistīties šajā sarunu procesā. Priekšsēdētājs, liels paldies uh, par šiem ieguldījumiem visiem, kas piedalījās debatēs, gan Nacionālo parlamentu deputātiem, gan Eiropas parlamenta deputātiem, un es domāju, ka tas bija mūsu uh, labs ieguldījums, atzīmējot vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 70. gads kārtu. Iniziamo questo terzo panel. Kolēģi, sāksim trešo paneļu diskusiju. Kā jūs zināt, tad šeit mēs runājam par ilgspējīgu attīstību un cilvēktiesībām. Šeit mums ir tas prieks un gods pie mums šodien uzņemt Ai Weiwei. Mēs viņu uzaicinājām pie mums runāt par ilgspējīgu attīstību un cilvēktiesībām. Kā jau mēs redzējām rīta gaitā, um, viedokļu apmaiņa tiek uh, nodrošināta ar mērķi īstenot uh, um, cilvēktiesību deklarācijā noteiktās vērtības, tas ir būtisks pamats demokrātiskai sabiedrībai. Būtiski ir arī izpausmes brīvība un kultūras loma demokrātijā. Un tādēļ šajā kontekstā ir tiešām liels gods man dot vārdu mūsu viesim, tik ļoti svarīgam viesim, kā jūs zināt, tad Ai Weiwei ir uh, ķīniešu uh, skulptors, uh, kino, foto mākslinieks, kas pauž kultūras, sociālo un politisko kritiku. Uh, Viņš pastāvīgi savā darbā ir piedalījies sabiedriskās debatēs un tās atbalstījis, atbalstījis demokrātiju un cilvēktiesību aizsardzību. Gribētu viņam pateikties par to, ka viņš pieņēma mūsu uzaicinājumu piedalīties cilvēktiesību dialogā šodien un uzreiz dod arī viņam vārdu lūdzu. Thank you. 啊，谢谢。啊，尊敬的女士。Liels paldies, dāmas un kungi. Cilvēku tiesību centrā ir jautājums, ko nozīmē būt cilvēkam. Cilvēka pašapziņa un uh, soļi, lai saglabātu cilvēka cieņu, eh, ir eh, piešķir eh, šīm jēdzienām īpašu nozīmi. Cilvēka tiesības uz izglītību, uz pulcēšanās brīvību un izteiksmes brīvību veido īpašu domāšanas veidu, kas saglabā uh, iespējas uz pašizpausmi. Ja mēs atsakāmies no cilvēka cieņas aizsardzības mēs arī zaudējam jēgu uh, cilvēcībai. Cil, mēs uh, atsakoties no principiem, mēs nonākam pie tirānijas, korupcijas un pastāvīgas humanitārās krīzes. E, vairāk nekā 200 gadu ir pagājis kopš pirmo reizi tika formulēts jēdziens cilvēku tiesības. Ir iz, uh, esam izgājuši cauri vairākam attīstības fāzēm un piedzīvojuši milzīgas pārmaiņas. Eiropā kādreiz pastāvēja koloniālas monarhijas, tagad uh, ir izveidota demokrātija, lai aizsargātu individuālās cilvēku tiesības. Arī uh, sabiedrība ir uh, piedzīvojusi struktūrāls pārmaiņas, bet joprojām cilvēku tiesību iedziens saskars ar lieliem izaicinājumiem, ne tikai saistībā ar atšķirīgu sociālo-ekonomisko situāciju un attīstības uh, posmu, bet uh, ir uh, saistīts arī ar atšķirīgām kultūras grupām, ar dažādu izpratni par sociālo uh, atbildību un arī tas, ka cilvēku tiesību principi tiek atšķirīgi interpretēti un atšķirīgi interpretēta arī to īstenošana. Šādā reālā situācijā mēs novainām cilvēku tiesību pamatu principus, morālās tiesības saglabāt uh, mūsu cieņu un īstenot mūsu tiesības. Vēsture rāda, ka um, ētisko un morālo vērtību novaināšanās un atteikšanās no tām noved pie smagām sekām. Globālā bēģu krīze katru dienu pasliktinās. 17 miljoni cilvēku ir spiesti pamest uh, robežas, arī vide arvien vairāk tiek noplicināta un ekoloģiskais līdzsvars kļūst arvien trauslāks krīze, lokālie konflikti un politiskās krīzes rada draudus, reģionālā nestabilitāte pastiprinās, autokrātiskie režīmi brutāli uzspiež savu gribu, bet demokrātiskā pārvaldība piedzīvo norietu. Un pieaug arī uh, globālā plaisas starp bagātajiem un nabagajiem. Cilvēce nekad nav bijusi tik nedroša un sašķelta. E, individiem nav iespēja iegūt izglītību, brīvi sazināties, nav iespējams arī īstenot savu radošumu, nav īsti pieejams īstenot uh, izteiksmes un Uh, pulcēšanās brīvību, jo šo raitu īstenošana apdraud autokrātus un uh, tiek uh, cietumā iemesti juristi, žurnālisti, vienkārši pazūda, tiek likvidēti un tiek arī rupji apspiestas nevalstiskās organizācijas bet uzņēmumi god, gūs milzīgu peļņu pārdodot ieročus diktatūriskiem režīmiem. Reliģiskie konflikti, etniskās eh, strīdi, reģionālie konflikti Eh, ir eh, saistīti ar primitīvām varas spēlēm. Loģika ir vienkārši novainot individu brīvību un valdībā pārstāv dominējošās interešu grupas. Cilvēkiem tiek liektas tiesības uz dzīvību, tiek liektas uh, tiesības uz vārda brīvību un arī tiek liektas uh, Uh, tiesības uz attīstību. Ir jāpārskata cilvēku tiesību jēdzieni, ir jāliek akcents uz attiecību. Savulaik tā bija attiecības starp valsts un individu tiesībām, bet tagad šīs uh, uh attiecību struktūra ir daudz sarežģītāka, iesaistot dažādas grupas. Šeit ir uh, Uh, un viss ir savstarpēji saistīts mūsdienās. Tagad uh, uh, cilvēka estību nosakošie apstākļi ir uh, saistīti savstarpēji globālā mērogā. Bērnu tiesības uz izglītību, sieviešu tiesības uz aizsardzību, vides aizsardzību, tiesības uh, citu tām dzīvām radībām izdzīvo, tas viss ir cieši saistīts ar cilvēces izdzīvošanu, tiesības aizstāvēt. Ekosistēmu ir uh, jauni elementi, kas saistāmi ar cilvēku tiesību jēdzienu. Uh, autoritāras valstis uh, ierobežo cilvēka brīvību, aizbildinoties ar uh, drošības uh, apsvērumiem un cīņu pret terorismu. Mums ir uh, jācīnās pret šādām parādībām. Interneta attīstība, sējas atpazīšanas tehnoloģijas dod autoritāriem režīmiem iespēju arvien vairāk kontrolēt cilvēku dzīvi un uh, tāpat uh, tiek apdraudētas brīvības cīnītāju tiesības un pat dzīvības. Um, dažādās pasaules valstīs, dažādā pakāpē tiek ierobežota uh, izteiksmes brīvība un uh, pārliecības brīvība. Bieži vien diskusijas par tiesībām ir uh, izredzīgas un nenozīmīgas. Šodien ASV uh, Krievija, Ķīna un citas uh, valstis uh, ražo, tirgo ieročus, to rīcībā ir ļoti ietekmīgi ieroči un tas viss var novest pie konfliktiem un šādā kontekstā cilvēku tiesību apspriešana uh, kļūst uh, nenozīmīga kapitālisma ekspansija turpinās un uh, autoritāru režīmu kontrolē uh, cilvēku tiesību deklarācijas neko nevar uh, mainīt, un tas mums viss reizes dārgi maksās. Cilvēktiesības ir vispārējas, tās nav raksturīgas tikai vienai pasaules daļai, tās ir vērtības, kas ir kopīgas visai cilvēcei. Ja tiek pārkāptas kāda individa tiesības, tad eh, tā ir vēršanās pret visu cilvēci kopumā un tās cieņu. Ja tiek eh, garantētas katrā cilvēka tiesības, katrā reģionā. Tikai tad cilvēks var eh, attīstīties. Diemžēl eh, mēs nespējam panākt vienprātību cilvēktiesību jautājumā, vai esam pārāk lieli egoisti vai pārāk gļēvi. Uh, mēs cenšamies uh, sevi maldināt un ignorējam pamatu principu neīstenošanu, nepildām savas saistības, vai mēs uzskatām, ka haoss pastāvē var valdīt un ka tāda situācija ir pieņemama, bet tāpat laikā mēs varam uh, iestāties par mūsu vērtībām, un cīnīties par patiesību un cīnīties par cilvēka dzīves respektēšanu un varam iestāties par dzīvības vērtību un uh, apliecināt, ka cilvēki un citas dzīves būtnes uh, uh, ir pelnījušas dzīvot, mēs ticam sev, ticam citiem, uh, atzīstam dzīvības vērtību un tā uh, mēs uh, arī uh, iestājāmies par mūsu kopējām cilvēces vērtībām. Paldies! Grazie, Šiši, per l'intervento che ha fatto. Liels paldies jums par uzrunu. Un, nu, došu vārdu deputātiem. Erika Bengo, lūdzu. Um, hello, ladies and gentlemen. It's very nice to be here today. Dāmas un kungi, ļoti jauki šeit uh, atrasties šodien. Paldies arī uh, par šīm aizraujošajām un emocionālajām runām. Mums jārunā arī par kultūras tiesībām, kā par cilvēktiesību sastāvdaļu. Diemžēl, ja mēs runājam par politisko lēmumu pieņemšanu attiecībā uz kultūras un lingvistiskajām tiesībām, mēs sastopamies ar problēmām. Mēs runājam arī par rumāņu kopienu Ungārijā un citām minoritātēm. Arī izglītības jomā, diemžēl, pastāv uh, diskriminācija, un uh, iestādes šīs problēmas pietiekami labi nerisina. Protams, uh, ka bieži vien uh, daudzas detaļas ir savstarpēji saistītas, un tas, kā jūtas konkrētas kopienas pārstāvi, ietekmē gan reģiona, gan valsts attīstību, un ietekmē arī to, kā tā savu vietu atradīs um, citu valstu saimē. Uh, ir patiešām atšķirības starp vārdiem un darbiem. Mums ir jādomā par tādu politiku, kas ir draudzīgāk minoritātēm un ņem vērā to tiesības, kā arī problēmas, ar ko tās sastopas. Ir patiešām ļoti daudz uh, problēma ir nepieciešama visai Eiropas līmeņa standarti, lai aizstāvētu minoritāšu tiesības. Eiropai nākotnē vajadzētu to ņemt vērā. Ir jāaizstāv uh, daudzveidība, jo nacionālās minoritātes arī ir daļa no kultūras daudzveidības šajā kontinentā. Paldies! Grazie, Angela Guerra. Paldies, Angela Guerra. Obrigado, muito bom dia a todos. Cumprimento muito particularmente. Paldies. Es esmu gandarīta par eh, šo runu. Es gribēju eh, pateikties eh, AIVV. 2030. gada programma runā par daudziem būtiskiem izaicinājumiem, no kuriem lielu daļu minēja arī IVV. Mēs saprotam, ka šie ir ļoti svarīgi jautājumi. Mēs vēlamies arī uh, Eh, panāk, lai tās valsts, kur oficiālā valoda ir portugāļu valoda, aktīvāk piedalītos šajā sadarbībā. Mēs eh, nosakām, ka arī veselība ir ļoti būtiska, veselības aprūpe, eh, tāpat kā reproduktīvā veselība un seksuālā veselība ir jāņem vērā. Es biju arī vairākās Āfrikas valstīs bija īpašais Āfrikas fórums, kur tika runāts uh, par uh, šīm problēmām. Ekigal ir organizācija, kas iestājas par uh, seksuālo un reproduktīvo tiesību ievērošanu visā pasaulē. Tiesības dibināt ģimeni vai arī to nedibināt pamata veselības aprūpas pakalpojums sniegšana. Mums to visu nevajadzētu novērtēt par zemu. Ir uh, jābūt arī iespēja dibināt ģimeni, laist uh, pasaulē bērnus uh, un uh, izmantot arī citas veselības aprūpas pakalpojumus. Bieži vien tiek runāts arī par taupības režīmu, kas jāievēro tādēļ veselības aprūpa daudzās valstīs ir tādā sērdienītas lomā. Uh, Veselības ministrijas pieprasa konkrētu līdzekļu kopumu no uh, valsts budžeta, bet nevienmēr uh, tiek atbilstošās summas šai politikai atvēlētas. Es gribēju pavaicāt, kā garantēt uh, to, lai cilvēku tiesības tiktu garantētas pilnīgi visur un lai nenotiktu aizbildināšanās ar taupības pienākumiem. Kā mēs varam pārvarēt dažu valstu negribīgumu uh, tās ievērot pēc gara un burta, jo mēs sastopamies saskaramies arī ar līdzīgu situāciju migrācijas politikā. Jo bieži vien šie mērķi izskatās ļoti skaisti, bet, nu, citi nepārāk. Lūdzu. Paldies. Aicinu visus tomēr iekļauties divās minūtēs. Lūdzu, labu piemēru rādiet. Like... Lohbīlers kundze, paldies, paldies. Es gribēju jums pateikties, AVV kungs, ka jūs izmantojat savu mākslu, savus mākslas darbus, lai um, mudinātu cilvēkus diskutēt, kritizēt um, piekopto politiku. Un mums. Uh, patiešām ir nācies piedzīvot milzīgu fiasko. Mēs nevaram pilnībā aizsargāt bēgļus, kas ir nonākuši pie mūsu robežām, un jāsaka, ka Eiropas robežas ir vienas no navējošākajām pasaulē. Ja runājam par cilvēktiesību koncepciju, jūs teicāt būt brīvam no bailēm, eh, Tā ir arī iespēja nebaidīties no valdības un arī neciest uh, nabadzību. Cilvēku tiesību deklarācija, ka tā tika sagatavot, tur arī šie principi tika pieminēti. Ja mēs runājam par Eiropas uh, Savienības politiku, cilvēku tiesību jomā, uh, šāda izpratne tur ir atrodama. Uh, Es nedomāju, ka mums kaut kas no jauna šeit ir jāizgudro un jāsagatavo jaunas vadlīnijas. Esošie plāni un programmas vienkārši ir jāizteno. Mēs saprotam, ka neviens nevar dzīvot cieņpilnu dzīvi, ja viņam ir jādzīvo nabadzībā un bailēs. Uh, Eiropas Savienība, manuprāt, eh, patiešām savu darbu padara godam, lai varētu šo koncepciju popularizēt, bet eh, dažreiz izmantojam tādu augstā kara uh, retoriku, uzskatām, ka civilās un politiskās tiesības ir būtiskākas par citiem tiesību aspektiem. Es ceru, ka es turpinās uh, arī starptautiskā līmenī, piemēram, ANO, uzstāt ka cilvēku tiesību koncepcija ir e, jāizprot daudz plašāk, garantējot arī kolektīvās tiesības. Paldies! Paldies! Susīni! Susīnī kungs! Merci beaucoup, monsieur le président. Kundze, paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām vēlējos um, tāpat kā kolēģi pateikties AIVV, ka viņš ir ieradies Eiropas parlamentā, kur viņš var izteikties, bet savā dzimtenē gan viņš nevar brīvi runāt. Es domāju, ka Eiropas Savienība raida ļoti spēcīgu signālu šajā jomā, eh, demonstrējot, eh, ko mēs eh, darām cilvēku tiesību aizstāvības labā. Mēs jau mm, atradām Sahara balvas kandidātu, un tā arī ir ļoti svarīga balva, ko varētu salīdzināt ar Nobela miera balvu. Mums ir šodien šī lieliskā iespēja tikties ar dalībvalstu parlamentāriešiem un mainīties uh, Uh, gūtajā pieredzē. Es vēlējos uh, pastāstīt uh, par to, kas notiek Bēļģijā. Briseles frankofonajā parlamentā tika pieņemta rezolūcija, kas vēlas atbalstīt humanitārās vīzas piešķiršanu, arī to cilvēku atbalstu, kas palīdz migrantiem. Nevajag viņus padarīt par noziedzniekiem. Mums ir jārunā par solidaritāti un Marakešā, kad runāsim par migrācijas kompaktu, mēs to arī pieminēsim. Ir vairākas valsts, kas jau ir pauduši savu nostāju un atteikušās paktu parakstīt. Tam nav saistoša rakstura, un pat Beļģijā norisinās diskusijas starp eh, dažādām uh, partijām. Piemēram, šī premjerministra Nacionālistu partija arī ir atteikusies parakstīt uh, šo globālo paktu. Uh, Es vēlētos kolēģus eh, informēt, eh, ka Briselē pēc nedēļas notiks ļoti būtisks kolokvijas par situāciju Burundī. Tas ir viens no piemēriem, kur cilvēktiesības uh, netiek ievērētas, uh, prezidents neievēro savas saistības un uh, viņš arī ir otro amata viņam ir sācies otrais termiņš. Eh, bet eh, viņš situāciju nav uzlabojis, un vairāk kā 80 eh, Burundi iedzīvotāju, kas, ir no, kas ieradīsies no Burundi, no bēgļu nometnēm, būs Briselē nākamnedēļ, lai diskutētu par šo situāciju, un Arī um, Startautiskā krimināla tiesa ir uzsākusi izmeklēšanu par Burundi notiekošo. Gribēju, kolēģis, vienkārši, ja jūs interesē šie jautājumi, ierasties uz kolokviju nākamnedēļ. Paldies! Si. Paldies, Kāna, Kāna kungs, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. AVV. A few words. Um... Paldies, ka esat ieradies. Uh, Es gribētu teikt, ka jūs iedvesmojat tik daudzus cilvēkus visā pasaulē. Jums eh, tas gan nenākas viegli. Jums ir arī vairākas reizes nācies slēgt savu ateljē jūsu aktivitāšu dēļ. Bet kas notiek Ķīnā, Tibetā, arī tas ir ļoti bēdīgi. Un pateicoties mākslai, jūs varat darīt ļoti, ļoti daudz, jūs varat iedvesmot cilvēkus, pievērst uzmanību kliedzošām problēmām, bet galu galā tie ir politiķi, kam jāpieņem lēmumi, jā, dažādas pilsoņu kustības, māksla, tas viss ir lieliski, skaisti, bet kā jūs eh, varat eh, panākt to, lai jūsu darbi iedvesmot arī politiķus, jo tie ir viņi, kam ir jāpieņem šie tālajošie politiskie lēmumi. Uh, Kāds varētu būt jūsu ieguldījums tajā visā, ko jūs ar uh, mākslas palīdzību varat paveikt? Paldies! Thank you. Stamajaki. Majaki kungs lūdzu. Pronti. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρίες και... Majaki kundze, paldies, dāmas un kungi. 2015. gada septembrī notika ANO vispārējā asamblēja un tika pieņemta ilgspējīgas attīstības programma 2030. gadam. Mums ir jāsasniedz šie mērķi. Tas ir ļoti būtisks priekšnosacījums, lai varētu veiksmīgi turpināt starptautisko sadarbību. Ir jādomā par ekonomisko attīstību, tāpat kā arī par um, sociālu un uh, citu mērķu sasniegšanu. Man ir atvēlēts ļoti maz laika runāšanai, bet es gribētu pieminēt kādu iniciatīvu, kuru ir uzņēmusies Grieķija, izglītības ministrija. Uh, miera, cilvēktiesību un uh, multikulturālas uh, izglītības uh, jomā ir uh, izvirzījusi vairākas vadlīnijas. Mēs esam arī sagatavojuši jaunu rīcības plānu, kas veltīts bērniem ne tikai, lai labāk varētu aizsargāt bērnus, bet lai labāk rūpētos uh, arī par to, ka bērni tiek uzskatīti par pilntīsīgiem pilsoņiem, nevis tikai par savu vecāku piedēkli. Ir jārunā par līdztiesību visās dzīves jomās, tas ir saistīts arī ar cīņu pret nabadzību, pilnīgi vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, dzimumu līdztiesību, pamatiesību ievērošanu, kā arī ilgtspējīgu pilsētvides attīstību un iekļaujošu sabiedrību. Pamatīsību aizstāvība ir ļoti svarīga, ņemot vērā sabiedrības attīstības pašreizējo modeli. Mēs esam arī uh, sagatavojuši īpašu uh, bezdarbnieku reģistru, kurā var reģistrēt arī bezpajumtniekus. Ir uh, arī daudz bezdarbnieku, kas, piemēram, ir zaudējuši mājokli, uh, pārnakšņo patversmēs. Visi šie bezdarbnieki var tikt iekļauti reģistrā viņiem. Uh, ar 18. dzīves gadu ir jāreģistrējas kā bezdarbniekiem. Tādējādi šie cilvēki varēs uh, saņemt bezdarbnieku pabilstu un piedalīties izglītošos pasākumos. Paldies! Thank you. Um, for your very challenging and very stimulating. Paldies, paldies par šo tik iedviesmojošo runu, saka Osulivans kundze. Es domāju, ka ar mākslu var izdarīt ļoti daudz ar mākslas palīdzību, un mēs varbūt tam eh, nepievēršam pietiekam daudz uzmanības. Eh, Mākslā ir liels spēks, vai nu tas būtu teātris, vai mūzika, vai glezniecība. Iepriekšējā eh, runā es Eh, pieminēju to, ka Eiropas Savienība ir liels attīstības palīdzības donors un Eiropas Savienības valstis tāpat laikā piedalās ieroču tirzniecībā. Un tad, kad es eh, to pieminēju, neviens uz to nereaģēja, tādēļ ir ļoti labi, ka AIVV kungs to pieminēja. Jūs runājat arī par to, ka ir jācīnās pret migrācijas cēloņiem. Protams, mums ir vēl jādara daudz vairāk man ir neizbēgami jādomā arī par šiem aizturēšanas centriem Lībijā, kur notiek vienkārši katastrofāli cilvēktiesību pārkāpumi. Jādomā arī par uh, tūkstošgadus mērķu sasniegšanu. Ir uh, jāgarantē, lai pēc iespējas vairāk bērnu varētu uh, apmeklēt skolu un izglītībai ir jābūt patiesi kvalitatīvai. Paldies! Paldies! Bauskundze, lūdzu. Jā, vielen dank. Um... Paldies. Arī es vēlējos pateikties uh, eh, AIVV kungam par viņa aktīvo iesaisti cilvēku tiesību aizstāvībā. Ļoti labi, ka jūs pieminējāt arī ekoloģiju un uh, dzīves uh, nodrošināšanas fundamenta saglabāšanu cilvēkiem. Es gribēju pavaicāt, ko var darīt mākslinieki, lai aizsargātu cilvēku tiesības un lai šo jautājumu vēl vairāk tematizētu. Vēl viens jautājums. Jūs runājāt par digitālo tehnoloģiju radīto apdraudējumu privātajai sfērai, pieminējāt arī uh, mākslīgo intelektu. Kā mēs digitālo uh, cilvēktiesību jomā varētu virzīties priekš? Paldies! Yes, well, my question Jā, man līdzīgs jautājums, Enkela kungs. Režisori, rakstnieki, aktieri, direktori, tie visi bieži vien, vai gandrīz vienmēr, iesaistās politiskās debatēs. Un visai maz skait, tātad visai daudz ies, arī um, aizstāv cilvēktiesības, bet mākslinieki to dara rēti Dēmiens Hersts nāšu nekad dzirdējis, ka runātu par cilvēktiesībām. Kādēļ jums šķiet, ka tā ir? Thank you. Paldies. Septiņas, astoņas minūtes lūdzu jums iespēja atbildēt. 啊，首先我刚听到这个关于。Nu pat uzklausīju jautājumu par bērnu tiesībām, minoritāšu tiesībām, sieviešu tiesībām. Mums jāsaprot, ka šie mūsu sabiedrības komponenti ir mūsu nākotnes uh, garants. Bez bērnu un sieviešu tiesību ievērošanas, bez minoritāšu tiesībām, kā piemēram tibetieši un citi vājākās, mazāk aizsargātās grupas, bez viņiem uh, šīs debates nav pilnīgas un mums savus mērķus neizdosies īstenot. Protams, kā ar likumdošanas palīdzību un arī gan tiesu līmenī, gan politikas līmenī, gan valdības līmenī ir jāstrādā, lai šis darbs tiktu uzlabots un situācija mainīta. Bieži vien valdības, ko maina tādēļ, ka sastopas ar spiedienu no citām valdībām, tas var būt dažāda veida spiediens, ekonomisks vai cita veida. Jā, tieši pateicoties šīm balsīm un šim spiedienam valstīs, kas mainīsies. Dabiski šādas pārmaiņas notiek ļoti reti. Un vēl kāda lieta, ko gribēju minēt. Kādēļ māksla ir ļoti laba jomā, ar kuras palīdzību aizstāvēt cilvēktiesības? Tas ir tādēļ, ka dzīvojot nabadzīgā sabiedrībā, cilvēku sajūtas, cilvēki grib labi viens pret otru attiekties. Tas ir uh, kopīgs elements visām sabiedrībām. Māksla ir veids, kā rast šo kopīgo elementu, šo kopsaucēju politiskā, ekonomikā, citās sabiedrībās. Ir daudz iemeslu neievērot pašus pamata nosacījumus mm, cilvēku dzīvei, bet iespēja sajust un estētiskā izjūta ir tieši saistīta ar mūsu ētikas principiem. Tādēļ māksla var palīdzēt cilvēkiem atrast tās pamata patiesības. Māksla var mums ļaut rast iespējas un atklāt mūsu dziļākās jūtas un atklāsmes, un tas ir kas tāds, ko politika nespēja paveikt. Kādēļ mākslinieki nerunā par cilvēktiesībām? Visticamāk, tam ir daudz iemeslu. Izglītība varētu būt viens no tiem. Izglītība politiku no mākslas un tam līdzīgām lietām parasti nošķir. Tiek uz, pastāv uzskats, ka politika nesadaras ar šāda, ar šīm jomām. vai ka tā ir saistīta ar korupciju vai kas cits, tur nav kārtībā. Bet kultūra un politika vienmēr ir neatņemami saistītas. Tādēļ labi mākslinieki, tiem vajadzētu runāt par sociāliem jautājumiem un cilvēku situāciju sabiedrībā un arī viņu emocijām. Paldies! Paldies! Liels paldies! Paldies! Varam arī ar to arī noslēgt uz šīs nots. Šie vārdi bija tiešām svarīgi. Tos dzirdējām no Ai Weiwei. Gribētu pateikties visiem mūsu viesiem un dalībniekiem. Par, paldies, ka ieradāties šodien pie mums un dalījāties ar mums savā pieredzē Šī bija īpaša diena mums visiem, gan parlamenta deputātiem, gan arī Nacionālo parlamentu deputātiem. Darbs, ko paveica trī, visas trīs darba grupas, tam bija kopsaucēji. Tas bija jautājums par to, kā dalībvalsts un Eiropas Savienība var ko paveikt un spērt konkrētus soļus ar mērķi aizsargāt cilvēktiesības jo īpaši par to runājot ārlietu kontekstā, apstiprinot šos pamatprincipus, nu, kuri, par kuriem mums lepni jāiestājas arī nākotnē. Paldies visiem runātājiem, paldies visiem viesiem, kas piedalījās mūsu debatēs šorīt. Un gribētu jūs visus aicināt piedalīties arī pasākumā, augsta līmeņa pasākumā, kas tiek organizēts par godu 70 gada dienai cilvēktiesību deklarācijai. Tas sāksies šodien 14.30 plenāra sesija hemiciklā. Un viesiem pusdienās aicinu jūs doties uz parlamenta deputātu restorānu. Paldies jums visiem vēlreiz par šodienu un veiksmi nākotnē!